Good morning. Labrīt, dārgie kolēģi. Labrīt visiem. Lūdzu, apsēdieties savās vietās. Mums ir diezgan piesātināta darba kārtība paredzēta šorīt, tāpēc es labprāt sāktu sanāksmi, mūsu Libi komitejas sanāksmi. Vispirms Frontex aktivitātes vidusjūrā esam ielūguši Arias Fernandes kungu, kurš ir Frontex izpildirektors, un viņš eh, ziņos par uh, reģionā paveiktajām aktivitātēm. Es saprotu, ka Arias Fernandes kungs arī sniegs mums informāciju par sagadējo situāciju uz ārējām robežām. Paldies, ka ieradāties. Eh, sveicu jūs mūsu komitejām. Lūdzu jums vārds. Liels paldies, priekšsādātājs kundze. Uh, Paldies, ka esat ielūguši Frontex, lai sniegtu šo prezentāciju šodien. Sākumā gribētu jums visiem pateikties ar uh, uh, ļoti labo balsojumu vakardien par Frontex budžetu. Budžeta komitejā mēs atbalstām jūsu pieeju. Tā kā vakar es uh, skatījos debates, kad tika sniegta Mālstrēms kundzes prezentācija, uh, Man ir palikuši daži neatbildēti jautājumi, un tāpēc gribētu izskaidrot, kas ir Frontex un kā tas darbojas. Un varbūt uh, sniegšu jau atbildes uz uh, šiem jautājumiem. Un cilvēkiem, kam nav uh, īpaši plašas zināšanas par Frontex, tas arī varētu nodurēt. Izveidojot Schengen zonu, uh, ārējās uh, dalībvalstu robežas kļuva par kopējām Eiropas Savienības robežām. Uh, un uh, tur uh, bija runa gan par migrācijas jautājumiem, gan par pārobežu noziedzības apkarošanu. Līdz ar to šīs, uh, šo robežu aizsardzība ir visu dalību valstu uzdevums. Nu, Frontex loma galvenokārt ir atbalstīt dalību valsts šajos uzdevumos, koordinējot operācijas uz ārējām robežām. Un uh, galvenokārt tas ir ar kopīgām operācijām, bet ne tikai Tur galvenais ir solidaritātes un labprātīgas sadarbības princips. Jūs varbūt zināsiet, ka Frontexam pašam nav nekāda tehniskā aprīkojuma, ne lidmašīna, ne kuģu. Mums nav arī robežu sārgu, kas veiktu robežu kontrols. Tātad šajās kopīgajās operācijās Frontex vienkārši koordinē dalībvalsts sniegtos resursus. Un šie resursi uh, arī uh, operācijas laikā paliek dalībvalsts uh, kontrolē un uh, komandu kontrolē, un mēs vienkārši veicam koordināciju. Katrai operācijai tiek izveidots koordinācijas centrs, un to vada tās valsts iestādes, kurā darbojas operācija. Piemēram, tomēr, ja ir jūras glābšanas operācija, tad uh, komandu kontroli tiek nodota kompetentiem nacionālajiem glābšanas centriem, tad tā vairs nav robežu kontrola, bet glābšanas operācija. Visas operācijas tiek īstenotas saskaņā ar konkrētu plānu, ko pieņem valsts, kurā notiek operācija, un tiek veikta analīze iepriekš. Frontex vienotās operācijas tiek finansēts no Frontex budžeta, uh, ar um, atmaksas procedūru dalībvalstīm um, un tiek uh, atmaksāts viņu izmaksas, kas radušās no dalības. Varbūt, ka tas bija tāds pārāk īs uh, pamat uh, uh, skaidrojums, bet tomēr jāpieskars drīzāk tiem jautājumiem, kas ir šodien darba kārtībā. Un gribētu izmantot arī šo iespēju izteikt ielūgumu uh, Uh, šīs komitejas uh, deputātiem ierasties Varšavā un saņemt vēl papildus informāciju par Frontex, un jūs varat arī apmeklēt operācijas. Kas attiec uz manu prezentāciju, vispirms gribētu sniegt uh, informāciju par situāciju vidusjūrā, un pēc tam runāšu par aktivitātēm, ko Frontex aģentūra plāno turmākajās nedēļās un mēnešos. Eiropas Savienības līmenī pirmajā šā gada pusē ir um, uh, novērots pieaugošs uh, regulāro robežšķēršošanas gadījumu skaits. Uh, un tas ir divas puses lielāks nekā pagājušajā gadā šajā periodā. Septiņos mēnešos dalību valstis ir ziņojušas par 121 tūkstoti. Um, Um, šķēršošanas gadījumu, kamēr tie bija 1713. gadā. Patiesībā salīdzinot uh, situāciju uh, ar iepriekšējo gadu, jau uh, jūlija beigās mēs bijām sasnieguši skaitļus, kas bija visu gada laikā pagājušajā gadā. Ja šīs tendences turpināsies, kā tas arī ir paredzēts, tad um, 2014. gadā um, šie šķēršanas gadījumi būs vairāk nekā 2011. gadā, kad notika arābu pavasars. Šīs prognozes ir balstītas tajā, ka kopš 2009. gada, gada pirmajā pusē šie šķēršanas gadījumi bija salīdzinoši eh, nedaudz, un pēc tam pieauga šis skaits. Ja raugāmies uz maršrutiem, pa kurām vietām tad ieceļo Eiropā, tad, tad šeit ir runa tomēr par ne nelegālajiem robežu čēršošanas gadījumiem. Šeit jūs redzat šos čērsošanas punktus, 15 tūkstoši pagājuši gadu, un arī vidusjūras austrumu daļā Eh, ir migranti, kas eh, ierodas tranzītā caur Turciju un vidusjūras austrumu daļā lielākā eh, daļa imigrantu ieceļo caur Egejas jūru. Un tas tā, tā ir tāda tendence un ir stiprināts Grieķijas un Bulgārijas robežu kontrolas. Uh, un vairākums eh, imigrantu ir sīrieši un Afganist, eh, Afganistāns iedzīvotāji, bet viņi, protams, negrib palikt uh, Grieķijā, viņi dodas tālāk uz citām dalību valstīm un tur pieprasa patvērumu. Un uh, ir starp Maroks un Spānijas robežu pieauguši šie iecļošanas gadījumi. Uh, bet no vidusjūras centrālās daļas e, tiek ziņots par visvairāk e, šķēršošanas gadījumiem. No 28. augusta vidusjūras centrālajā daļā, arī Apulijā un Kalabrijā e, šis skaits ir sasniedzis visaugstāko līmeni kopš Frontex vāc datus par šiem šķēršošanas gadījumiem, un tas ir ļoti satraucoši. Uh, jo parasti ieceļošana notika no jūlija līdz oktobrim, kad laika apstākļi bija labāki. Un lielākā daļa ieceļotāji bija no Lībijas, kas attiecas uz migrantu valsts piedarību, salīdzinot ar to pašu periodu pagājušajā gadu, no janvāra līdz jūlijam. Sīriešu skaits ir pieaudzis no apmēram 6 tūkstošiem līdz gandrīz 30 tūkstošiem. Viņi galvenokārt dodas no Lībijas un Turcijas. Uh, prom. Daļa piesakās uz patvērumu Itālijā, bet vairākums uh, cenšas sasniegt Vāciju, Nīderlandi vai Skandināvijas valsts. Eritrejieši arī tiek konstatēti lielā skaitā, un uh, tas ir uh, lielākais skaits migrantu no uh, Lībijas. Tie ir galvenokārt uh, Uh, jauni vīrieši, un viņi cenšas izvairīties no pirkstu nospiedumu noņemšanas Itālijā, jo tad viņi tiks nosūtīti uz savu izcelsmes valsti. Kas attiecas uz Malī valsts piedarīgajiem, tad uh, um, izskatās, ka Itālija varētu būt viņu uh, gala mērķis, jo tur ir ļoti daudz patvērumu pieteikumu. Nākamajos divos slaidos jūs varat eh, redzēt, kāda ir situācija vidusjūrā. Šeit ir Itālijas glābšanas operācija zona, un šajā nākamajā slaidā jūs redzat divas glābšanas zonas. Tā viena ir Itālijas un viena ir Maltas zona. Un šeit jūs varat eh, redzēt Mara Nostrom darbības zonu, kas pārklāja abas šīs uh, zonas, bet galvenokārt Maltas zonu. Un nākamajā attēlā ar šiem zaļajiem punktiem ir atzīmētas vietas, eh, kurās eh, notika vairākums incidentu. Kā jūs redzat, tas ir pie Lībijas krastiem un eh, Marinostrum darbības zonā. Varbūt nākamajā slaidā situācija būs skaidrāka, tur mēs cenšamies jums parādīt, no kurienes nāk šīs laivas Šajā kartē jūs eh, redzat, eh, ka lielākā daļa laiva nāk no Lībijas, tie ir zaļie punkti, un eh, tās tika vai nu glābtas vai pārtvērtas Māra Nostrum darbības zonā, un to mēs atzīmējam ar šo violeto līniju, bet tas arī viss ir pie Lībijas krastiem. Dažas laivas ir arī nākuši no Ēģiptes. Tie ir eh, šie te uh, rozīgi vielētie punkti. Un uh, šīs laivas, kas tika konstatēts Apulijā, patiesībā bija ceļojušas no Grieķijas krastiem. Kā jau skaidroju, tad eh, no visām tradicionālām izcelsmes valstīm eh, migrantu skaits ir pieaudzis. Lībija ir galvenā izcelsmes valsts, un eh, tur ir arī pieaugums no 73 līdz 86% šogad. Migranti, kas ierodas no Lībijas, ir galvenokārt eritrejieši, 27% un sīrieši. Kas attiec uz Ēģipti, tad eh, no turienes galvenokārt ierodas Sīrijas uh, migranti un arī eģiptieši. Un migranti, kas uh, ierodas caur Turciju, galvenokārt sīrieši un afgāņi. Apkopojot, tātad Lībija ir galvenā izcelsmes valsts, un no turienes migranti tiek uh, konstatēti vidusjūras centrālajā zonā. Tie ir galvenokārt eritrejieši, bet arī citi afrikāņi. Un no Eģiptes ierodas galvenokārt sīrieši un eģiptieši, un no pārējām valstīm arī. Bet uh, skaitļi ir svarīgi, bet svarīgi ir arī paturēt prātā sakojošo, proti, ka no Lībijas ierodošos migrantu uh, um, ceļš ir daudz īsāks nekā Mare Nostrum, pirms Mare Nostrum operācijas, jo viņi tiek uh, pārtvērti jau šajā teritorijā. Līdz ar to tiek uh, mazāk uztankoti kuģi un mazāk uh, pārtiks un ūdens uz uh, kuģiem, un ja viņi netiek pārtverta, tad viņi ir ļoti riskantā situācijā. Laivas ir ļoti sliktā stāvoklī, un uh, negadījumi notiek uh, ļoti bieži. Un bieži vien šīs laivas dodas ceļā, izmantojot mierīgus laikus, apstākļus, bet uh, tie bieži vien eh, neturpinās ilgi un ir ļoti grūti viņus visus izglābt. Šis ir pēdējais mans prezentācijas slaids, un ar to es gribu parādīt, ka vairākums skiperu, kas tiek uh, arestēti, kas ierodas no Lībijas, bija Tunisijas valsts piedarības. Tātad viņu rīcības veids ir tāds, ka Tunisijas zvejas laivas uh, dodas ceļā no Tunisijas un tad uh, um, pārņem um, migrantus no gumijas laivām uh, šajā valsts teritorijā un tad transportē tos tālāk. Šajos attēlos jūs redzat uh, 15 metru garu koka zvejas laivu ar 260 cilvēkiem. Un, uh, Šīs, šie attēli ir uzņemti, un šeit mēs redzam zvejas laivu ar šiem migrantiem saskaņā ar zināmiem avotiem. Zvejnieki pārdod šīs zvejas laivas dažādiem tīkliem Lībijā par 15 līdz 20 tūkstošiem dolāru. Jā, atgriežoties pie šī slaida, īsi pastāstīšu par tagadējām aktivitātēm vidusjūras centrālajā zonā un plāniem turpmākajos mēnešos. Šobrīd Frontex uh, koordinē divas kopīgās operācijas Itālijā, Hermes uh, Sicīlijas dienvidos un pie Apulijas un Kalabrijas krastiem citu operāciju. Un tās jūs redzat uh, šajā slaidā. Uh, Kopā 22 dalību valstis piedalās šajās kopīgajās operācijās. Abas operācijas ir plānotas eh, noslēgties septembrī. Ņemot vērā to, ka migrācijas eh, plūsma joprojām ir ļoti aktīva, mēs esam paredzējuši vēl pagarināt šīs operācijas par diviem mēnešiem līdz novembrim, nedaudz palielinot resursus. Tas būs iespējams, eh, samazinot citas darbības aktivitātes lai pārvietotu uh, vajadzīgo budžetu apmēram 2,3 miljonus eiro. Un pēc šī pārvietojuma Frontex budžets būs pilnībā izmantots, mums vairs nebūs nekādas manevrēšanas iespējas. Vēl mums uh, nav apstiprinājumi no Itālijas iestādēm par Mare Nostrum nākotni, vai tas turpināsies vai nē. Uh, Un ja tas tiks pārtraukts, tad uh, kad tas notiks? Bet ņemot vērā, ka tas ir iespējams, mēs plānojam jaunu kopīgu operāciju, kuras nosaukums būtu Triton. Un rīt Romā būs sanāksme, kurā tiks apspriestas šīs iespējamās kopīgās operācijas detaļas. Tad, kad būs vienošanās par šīm uh, um, detaļām, tad mēs uh, izsludināsim dalības iespējas dalību valstīm, uh, un arī pieprasīsim budžeta pārvietojums, lai finansētu šo kopīgo operāciju. Gribu uzsvērt, ka pirmkārt šī uh, operācija Traiton neaizstās Mara Nostrum, ne mandāts, ne pieejamie resursi neļauj to darīt. Šīs jaunās kopīgās operācijas zona Uh, seks uh, Hermes un Enējas uh, darbības zonas. Tātad varat iedomāties, kur šī operācija notiks, tas ir redzams šajā slaidā. Tāpēc šī operācija būs tuvāk Eiropas Savienības krastiem nekā Māra Nostrum. Mēs plānojam izmantot vairāk resursus nekā tagad tiek izmantot šīm divām operācijām un uh, 3 miljonu eiro mēnesī varētu būt šīs lēstās izmaksas. Prezentācijas noslēgumā gribu teikt priekšsēdētājs kundze, ka Traitona operācijas uzsākšana būs atkarīga no diviem faktoriem. Pirmkārt, ārkārtas finansējuma pieejamība, vai komisija tos sniegs Frontexam, un otrkārt eh, tas būs atkarības arī no dalībvalstu gatavības eh, sniegt savus resursus, cilvēku resursus un tehniskos resursus šajā operācijā. Paldies arī Fernandes kungs par šo detalizēto informāciju, kolēģi. Ļoti daudzi no jums grib izteikties, un tāpēc man ir uzreiz jānoslēdz runātāju saraksts vēl pierakstīsim 3, 4, 5 uh, deputātus, un tas nozīmē, ka katram būs tikai pusotra minūte. Man ir jābūt ļoti striktai, pieci tātad uh, grib izteikties, jo pretējā gadījumā mēs netiksim galā. Izlasīšu vā uzvārdus, lai visi zin, kas ir Cipele, Holmaiers kundze, Vikstrēms. Mrs. Keller, Mrs. Guillaume, Mr. Lopez Aguiar, uh, Mr. Kirkos, uh, Mrs. Uh, Renaud Dallon, Mrs. Vergia, Mr. Hala Aho, uh, Mrs. Kienge and Mrs. Gomez. Uh, and Mrs. Un arī neredzu jūsu uzvārdu. Spinelli kundze. Spinēlī kundze. Un tagad es slēdzu runātāju sarakstu. Vēl viens? Nu, tad katram viena minūte būs. Vēl divi runātāji. Trīs vēl. Tātad katram viena minūte. Nesaudēsim laiku un sāksim uzreiz Cipelskons lūdzu. Jā, vielen dank, Frau. Paldies, priekšsādētāji. Centīšos runāt lakoniski. Esmu patiešām pateicīga, ka jūs vēlreiz pastāstījāt par Frontex uh, kompetencēm un pilnvarām, un uh, kuras ir tās jomas, kas atrodas dalību valstu pārziņā. Bet gribēju arī uzreiz uzdot jautājumu, jo mēs pieprasījām, lai Frontex. Um, savās operācijās vienmēr ievēro arī pamatiesības, kā to ir iespējams izdarīt, miedarboties ar dalību valstīm. Un ko jūs, piemēram, varat darīt, ja dalību valstu nostāja šeit ir atšķirīga no jūsējās? Otrs jautājums, jūs minējāt pieaugušo bēgļu skaitu un arī pieaugošo nelegālo robežu šķērsotāju skaitu. Vai arī runājot par nelegālojiem robežu šķēršošanas gadījumiem, var novērot kaut kādas tendences, kuras valsts ir pārstāvēts visbiežāk. Uh, Un, protams, ir arī jānošķir nelegālie šķērsotāji no bēgļiem. Vēl kāds jautājums. Ja pieaugs bēgļu skaits, vai arī dalību valstis būs gatavas um, piedāvāt vairāku resursu, vairāk līdzekļu, lai varētu labāk uh, pārvaldīt šos jaunos uzdevumus. Nu, pagaidām vēl neesam dzirdējis nevienu vārdu par to, tas noteikti ir ļoti būtiski. Un visu beidzot, mēs jau vakardien runājām par Frontex Plus jauno programmu, tagad jau tiek runāts par citu nosaukumu. Mums joprojām nav skaidrs, kā varētu tā labi nodalīt Itālijas valdības iniciatīvas no citu dalību valstu un Frontex iniciatīvām, un ko īsti varēs darīt Frontex. Nu, gribēju dzirdēt, ko vairāk. Paldies, Holmajers kundze. Atsīm, dank, Frau Prezidentin. Paldies, priekšsēdētājs kundze, dārgie kolēģi. Man ir trīs jautājumi. Pirmais cik gatavas valstis ir sadarboties, piemēram, Itālija un Grieķija, tās šīs beigus traumas skar visvairāk, vai tās ir gatavas sadarboties ar Frontex un vai tas notiek tādā priecīgā garā vai tomēr joprojām ir arī tāda rezervēta attieksme un valstis jums nesniedz visu to rīcībā esošo informāciju otrkārt. un uh, cik daudz resursu pieprasa dalību valstis, uh, kas cieši visvairāk no Frontex. Vai jūs varētu mums par to pateikt ko vairāk? Un vēl gribēju pavaicāt, vai Jums ir arī kāds ieskats uh, bēgļu reģistros, kā šie cilvēki tiek uzņemti, kā viņi tiek reģistrēti, kā notiek uh, pirmās intervijas ar šiem cilvēkiem, vai jūs varat uh, piekļūt pilnībā šai informācijai, vai uh, drīzāk uh, šeit sadarbība ar Frontex netiek vērtēta tik augstu, nu, lai kādu iemeslu pēc tas arī nebūtu. Un Ir arī tādas vienības, kas darbojas tieši vidusjūrā, vai tās ir gatavas sadarboties ar Frontex, piemēram, rīkojot dažādas apmācības seminārus, kā strādāt ar bēgļiem, vai arī tieši pretēji, nu, šī gatavība nav pārāk izteikta. Paldies, un tagad Vikstrēms kundze, paldies priekšsādētāji. Labrīt! Pat tiešām ar lielu interesi klausījos jūsu izklāstā par eh, Frontex operācijām. Mēs visi esam dzirdējuši, ka diskusijas par Frontex tām nav ne gala, ne malas, un mēs esam mainījuši regulējumu. Un Frontex mūsu prātus nodarbina jau vairāk gadu garumā. Gribēju pavaicāt, kad mēs varēsim iepazīties ar Frontex plus operatīvo plānu, lai varētu, piemēram, uh, labāk iepazīties ar dažādām, dažādām drošības normām attiecībā uz pamatiesībām. Tas ir izšķirīgi svarīgi, un jūs mums pastāstījāt par jauno operāciju Tritons Nu, ko tad uh, dod šī uh, nosaukuma maiņa, vai tas maina arī pašu operacionālo plā, operatīvo plānu, vai, uh, nu, kāda būs um, atšķirība starp Tritonu un uh, divām iepriekšējām operācijām un Frontex Plus? Mēs tāpat esam informēti, ka šo operāciju iespējamā veiksme ir atkarīga no tā, cik uh, lielā mērā ir um, dalībvalsts gatavas uh, ieguldīt savu ārtavu šajā kopīgajā darbā. Un ko dalībvalsts jums ir ziņojušas, vai tās jau ir devušas kādus solījumus, uzņēmušās saistības, vai tās ir paudušas savu gribu, vai tieši pretēji negribīgumu sadarboties ar Frontex. Paldies, tagad Kellers kundze. Paldies! Paldies par jūsu interesanto prezentāciju, bet domāju, būtu vēl jaukāk, ja jūs savu prezentāciju varētu mums arī atsūtīt. Mani ļoti interesē šīs Triton projekts. Un vai e, tā būs tāda glābšanas, e, humāna operācija, vai e, tieši vairāk būs saistīta ar robežu aizsardzību? Ja tā būs glābšanas operācija, kā jūs, kā robežu aģentūra, varēsiet piedāvāt nepieciešamos resursus un struktūrus, jo tā nav militārs dabas misija? Kā tas viss saspēlēsies. 3 miljoni mēnesī, no kuras budžeta pozīcijas jūs eh, vēlties ņemt šo naudu, un ko jūs sagaidāt no dalību valstīm, un kādu. Uh, ieguldījumu jūs sagaidāt tieši no dalību valstīm - personālu, lidmašīnas, helikopters, kuģus, nu, tādā tīri taustāmā veidā. Protams, mēs nevarēsim vienā dienā atrisināt šo problēmu, ka cilvēki vidusjūrā zaudē savu dzīvību, mēģinot nokļūt Eiropā. Mums ir jāmeklē arī politiskas atbildes un. Mums ir jāpadomā arī par pietiekami labu patvērumu sistēmu. Uh, Un šeit mēs nerunājam par to, ka ir jāsūt uz robežām vairāk robežu apsargu. Nē, mums jādomā arī par likumdošanas iespējām, par likumdošanas satveru, lai cilvēkiem nebūtu jāriskē vairāk ar savu dzīvību, mēģinot nokļūt pie mums. Vēl kāds jautājums Frontex vadlīnijās par eh, jūras novērošanas sistēmu. Mēs nesen beidzām darbu pie šī priekšlikuma. Es gribēju pavaicāt, kas notiek tieši tagad, jo esam par to ļoti daudz domājuši. Paldies, Gijom kundze! Oui, merci. Paldies par prezentāciju, par Frontex darbību. Mēs labi zinām par jūsu darbību, un mēs saprotam, cik sarežģīta ir jūsu loma. No vienas puses ir robeža aizsardzība, no otrās puses glābšanas darbi. Paldies arī par izklāstu par pašreizējām un turpmākām operācijām. Mēs zinām, ka vairāk un vairāk pieaug migrācijas spiediens un ka šie cilvēki nonāk arvien grūtākos apstākļos bez ūdens, bez barības, bez, bez, bez ēdamā un ka viņi ir jāglābj. Bet es gribēju tagad jautāt par uh, Mare Nostrum un nākamo programmu, kas noseks tikai Hermes un Eneas teritoriju. Um, kā tas mainīs darbības būtību? Un tad, uh, ko jūs domājat par uh, Francijas uh, ministra izteikto par Frontex lomu vidusjūrā? Paldies, Lopes Agijārka kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlējos uzteikt eh, Frontex prezentāciju, un man ir eh, precīzs jautājums nu, par tādiem pārpratumiem un apjukumu, ko esam uh, novērojuši. Runājot par Mare Nostrum operāciju un Frontex Plus potenciālu. Vakardien pie mums bija Mālstrēmas kundze, un mēs pārliecinājāmies, ka e, Itālijas valdības paziņojumi mums e, ir e, zināmā mērā tā kā pūtuši miglu acīs, ka Frontex plus it kā aizstās Māre Nostrum, nevis turpinās to, bet pilnībā aizvietos to. Un man šķiet, ka esam te kaut ko pārpratuši, kas tad īsti notiks. Uh, Jūs teicāt, ka uh, mafija, noziedzīgas organizācijas, uh, kas uh, tirgo cilvēkus, uh, ļoti labi ir informēts par uh, šīm operācijām. Viņi ir samazinājuši degvielas daudzumu un ietekmē arī šo glābšanas operāciju norisi. Ko jūs varētu par to pateikt? Nu, cik lielos apmēros šāds fenomens ir novērojams? Un Kā šie noziedznieki uzzina par Frontex operāciju skaitu un apjomu eh, daudz ātrāk un vairāk nekā mēs? Paldies, Kirjos kungs. Paldies. Mums vajadzētu noteikti pārbaudīt, kā tiek izmantoti Frontex resursi. Jāsaka, protams, bez Frontex rezultāti būtu daudz bēdīgāki. Protams, um, attēlu, ko redzējām uz ekrāna, mums ļāva pārliecināties, ka situācija joprojām ir ļoti, ļoti sarežģīta. Nu, vai dalība valsts ir gatavs piešķirt vairāk līdzekļu vai nē, tas ir ļoti būtisks jautājums. Un tās valstis, kas ir uzņēmušas pirmos bēgļu viļņus, jau ir nedaudz no tā visa nogurušas. Tālāk, Tritona operācija. Par to mūs informēja vakardien arī Mālstrēms kundze. Vai Frontex Plus un Tritons ir divas pilnīgi atšķirīgas lietas, vai tomēr nē? Paldies, nākamā runātāja. Euh, Kopš euh, tika uzsākta operācija Māri Nostrum, tika izglābti tūkstošiem cilvēku, euh, bet uh, Mēs zinām, ka 2000 cilvēku ir gājuši bojā uh, vidusjūrā uh, pie mūsu krastiem. Tā ir traģēdija. Traģēdija vidusjūrā, un tā nevar turpināties. Vidusjūras valstis nevar rīkoties vienas pašas izolēti. Vajadzētu, lai visa Eiropas Savienība strādātu kopā, lai tādas katastrofas neturpinātos. Nepieciešams uh, strādāt koordinēti, un Frontex turpina darbu pie Mare Nostrum operācijas uh, pilnveidošanas. Mums ir uh, jāparūpējas par finansējumu un resursiem, kas pašlaik nav pilnībā nodrošināti. Mums ir jādomā par migrantu pieplūdi un par to, kas notiks ar glābšanas operācijām. Pašlaik uh, mēs dzirdējām kā nepieciešams, lai dalību valstis aktīvāk piedalītos uh, Frontex operācijās un lai tiktu izrādīta lielāka solidaritāte. Vai uh, jūs uh, varat mums pateikt, kad būs sagatavots konkrētāks priekšlikums par šādu sadarbību? Veržjā kundze, paldies priekšsēdētāji. Arī es uh, gribētu uh, saņemt uh, dokumentus, kas šodien mums tika prezentēti, jo šie skaitļi ir ļoti svarīgi un būtiski. Paldies par prezentāciju, bet mēs gribētu to saņemt rakstveidā. Un tad man ir jautājums, cik lielā mērā tiek ievērotas pamattiesības Frontex operācijās? Mēs visi zinām, ka operācija Mare Nostrum tika uzsākta pēc Lampedūzas traģēdijas. Vairāk nekā 300 cilvēki pagājušajā gadā ir zaudējuši dzīvības. Es uh, Uh, neapšaubu to, kā cilvēki tiek glābti, es neapšaubu jūsu prezentētus skaitļus, bet es gribētu zināt, kas notiek ar šiem cilvēkiem, kad viņi tiek izglābti. Kas notiek tālāk? Eh, jūs teicāt, ka vairākums ir sīrieši un eritrejas pilsoņi. Tātad cilvēki, kas plāno pieprasīt patvērumu. Bet kas reāli notiek? Eh, un vai viņi saņem šo patvērumu? Tad eh, vēl jāsaprot, ka Frontex Eh, deklarācijas var tikt manipulētas. Jūs tagad runājāt par pieaugumu par 400-500 procentiem, bet mums ir jāsaprot, eh, kā mēs salīdzinām situāciju. Eh, situācija ir ļoti nestabila, tā mainās ik pa pāris mēnešiem atkarībā no starptiskās situācijas, no situācijas tuvajos austrumos un vidusjūras otrajā krastā. Un tas viss jāņem vērā. Uh, sagatavojot statistiku. Lūkojoties šajos skaitļos, mēs saprotam, ka aptuveni katru gadu ir aptuveni 100 tūkstoši migrantu, kas cenšas pie mums nokļūt. Tad vēl par Mare Nostrum un tās turpinājumu. Mēs visi zinām, ka Eiropas Savienības dokumenti nevar tikt pilnveidoti, jo dažas valstis tos bloķē. Un uh, es uzskatu, kad mēs runājam par cilvēku dzīvību glābšanu, nevajadzētu uh, lielāku uzmanību piešķirt naudai un personālam. Paldies, uh, nākamais runātājs. Paldies. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies Frontex pārstāvim. Es gribēju pavaicāt, vai šīs glābšanas operācijas uh, ir uh, iedrošinājušas lielāku cilvēku skaitu uh, mēģināt nokļūt Eiropā, un vai tas ir palielinājis arī šo traģēdiju skaitu jūrā? Tāpat kā daudzi citi gribēja pavaicāt, vai Frontex uh, ir arī kaut kāda saistība ar uh, robežu kontroli, lai varētu izvairīties no nelegālas migrācijas. Vai uh, jūs tikai un vienīgi pievēršaties šīm glābšanas operācijām jūrā? Kiengas kundz, lūdzu. Eh, grazie, anch'io qualche. Eh, eh. Paldies. Arī man ir vairāk jautājumu. Dzirdēju daudz tehnisku detaļu, bet, eh, nu, nesaklausīju tādu politisku vēstījumu, ko jūs darīsiet ilgākā termiņā runājot par imigrācijas un uh, patvēruma politiku. Tiek domāts arī par imigrantu atpakaļ nosūtīšanu. Un jāsaka, ka mēs esam redzējuši arī daudz pārmaiņu, kā tagad tiek pārvaldītas šīs migrantu stūras. Frontex, Frontex Plus, Tritons, vai šeit mainīsies arī mērķi, runājot par atšķirīgām operācijām, vai notiks vairāk patruļu, vai tomēr galvenokārt visu uzmanību tieks pievērsta tieši šim humanajam aspektam. Un vēl kādēļ Itālija ir tā valsts, kas uh, uzņems atbildību par tūkstošiem cilvēku likteņiem, bet nevis visa Eiropas um, Savienība. Un uh, kā notiek uh, cilvēktiesība ievērošana? Paldies, un tagad Gomešs kundze. Paldies, tā ir jābūt visam, visas Eiropas Savienības uzdevumam, ne tikai vairāk skarto valstu uzdevumam. Gribēju pavaicāt par um, finansējumu finansējumu, eh, pat ņemot vērā eh, jūsu pilnvaras, cik daudz finansējums ir nepieciešams Frontex plus, lai jūs varētu eh, izpildīt visus savus uzdevumus, ievērojot arī pamatiesības, jo jūs teicāt, jā, galvenokārt ir jārunā par dzīvību glābšanu. Un Lībijā ir šī ES robežu misija. Uh, Eh, kāda bija jūsu sadarbība ar šo robežu misiju, ja vispār tāda notika, jo nav jau, protams, ne mazāko šaubu, ka cilvēku pieplūdums no Lībijas eh, turpināsies, ņemot vērā valsts sabrukumu. Nav jau tikai tā, ka caur Lībiju ierodas nīgērieši, eritreieši, sīrieši. Paši arī aizvien biežāk dodas prom no savas valsts. Un e, viņus jau drīz varam gaidīt pie savu valstu krastiem. Paldies! Un tagad Spinelli kundze, Spinelli kundze. Paldies! nesen esmu lasījusi, ka Mare Nostrum uzskata par eh, tādu panākumiem bagātu operāciju, jo uh, izdevās glābt daudz migrantu dzīvības, ko, diemžēl, neizdevās darīt eh, Frontex spēkiem. Uh, Mēs esam informēti par to, ka Mare Nostrum neaizstās ne Frontex Plus, ne Hermes, ne Tritons. tā tad eh, vairs netiks eh, meklēti un glābti imigranti. Vai eh, es varu secināt, ka Itālija tiks atstāta likteņa varā, otram kārtām Mare Nostru vairs nepastāvēs, nu un līdz ar to varam rezumēt, ka aizvien vairāk cilvēku mirs vidusjūrā. Fernandes kungs, vai jūs saprotat, kāds, kādas būs sekas šiem lēmumiem? Līgumos ir divi punkti 8.80 punkts, kur ir teikts, ka dalību valstīm ir jābūt solidārām un ir jāuzņems arī finansiālā atbildība. Un tālāk pamatiesību hartas eh, pants, kurā ir, eh, ir runāts par to, ka cilvēkus, eh, kas atrodas jūrā, nevar tā vienkārši aizdīt atpakaļ. Paldies! Lūdzu, uh, eh, Poliezes kungs, paldies, eh, kādas būs eh, Frontex plus pienvaras, kādas būs tieši Tritona operācijas funkcijas un kas notiks, kad uh, netiks pagarināta Mare Nostrum, jo īstenībā šī operācija pierādīja savu veiksmīgumu. Paldies! Lūdzu, nākamais runātājs, Koraukungs. Es gribēju pavaicāt, kāda ir korelācija starp Mare Nostrum un Triton, Frontex un Frontex Plus. Diemžēl mēs no cilvēkiem, kas dzīvo tieši robežu reģionos, esam dzirdējuši, ka viņi jūtas atstāti likteņu varā. Es dzīvoju Sicīlijā, Un mums ir tāda sajūta, ka Eiropas Savienībā vispār neviens par mums vairs nerūpējas, neinteresējas. Vai Frontex plus darbosies tikai piekrastes ūdeņos vai arī vispār teritoriālos ūdeņos? 83 miljoni ir piešķirti eh, Frontexam, 32 miljoni administratīviem izdevumiem. Vai uh, tas ir atbilstoši? Varbūt, ka var uh, iz, šos izm līdzekļus izmantot lietpratīgāk, proti mazāk līdzekļu atvēlēt administratīviem izdevumiem un vairāk operatīviem. Un kādēļ Frontex vispār atrodas Polijā? Nu, varbūt Frontex biroju tagad vajadzētu atvērt Sīcīlijā, ņemot vērā aktualitāti. Paldies! Poikungs. Frau Präsidentin. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Man ir sekojošs jautājums. Ja e, Triton vairāk sāks darboties ES e teritorijā, e, ko tad darīs bēgļi, vai viņiem tiks sniegta informācija, ka viņiem ir jādod ceļā ar vairāk degvielas un vairāk pārtikas? vai arī viņu skaits tieši pieaugs. Un tālāk, kas notiek ar, ar kuģiem, kad cilvēki ir izglābti, vai tie tiek nosūtīti atpakaļ, vai tie tiek konfiscēti, vai ir domāts par to, ko darīt nākotnē. Un mans pēdējais jautājums, jūs minējāt. ka daudzi jau trešajās valstīs izšķirs iesniegt patvēruma uh, prasību, uh, kādas ir to cilvēku tiesiskais status, kas nav šo uh, patvērumu prasību iesnieguši, piemēram, uh, citu valstu pilsoņi, kas atrodas Sīcīlijas teritorijā. Paldies! Paldies visiem kolēģiem. Jūs uh, bijāt ļoti mm, produktīvi šorīt, un tagad došu vārdu Fernandes kungam, lai atbildētu uz jautājumiem. Es ceru, ka jūs atbildēsiet uz pēc iespējas lielāku jautājumu skaitu. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, pacentīšos atbildēt uz visiem jautājumiem. Varbūt kaut ko neesmu piefiksējis, par to atvainojos jau tagad. Sākšu ar tādu, varbūt, anegdotisku jautājumu, bet es gribētu vispirms eh, kliedēt eh, visas, eh, visus pārpratumus. Frontex neko nav nosautas nekādas operācijas. Un Frontex Plus, tas ir tāds maldinošs jēdziens. Es jau šodien prezentācijas laikā to teicu, un teicu to arī uh, Malstrēmas kundzei viņas prezentācijas laikā. Par atšķirību starp Māre Nostrum un uh, Triton operāciju. Galvenā atšķirība ir uh, šo divu oper operāciju daba. Māre Nostrum ir glābšanas operācija. Triton uh, Operācijas galvenais mērķis būs robežu pārvaldība. Protams, mēs glābsim dzīvības, tā ir vislielākā prioritāte jūrā, un ļoti bieži kontrolas operācijas, robežu kontrolas operācijas, ko koordinē Frontex, pārvēršas spontāni par glābšanas operācijām. Tā tas praktiski notiek. Kā es jau teicu, Traiton operācija tiek veikta tuvāk mūsu krastiem, tā noseks Eneas un Hermes operāciju teritoriju. Un kas attiecās uz pieejamiem resursiem, kas ir robežsargiem. Mums ir nepieciešami kuģi, Uh, robežsardzes kuģi parasti nav paredzēti tam, lai uzņemtu tik daudz migrantu, tik daudz bēgļu, kas tiek atrasti uz šīm laivām. Patruļas laiva, patruļas kuģītes nevar uzņemt 300 cilvēkus. To var paveikt tikai armijas kuģis, nevis robežsardzes patruļas kuģītis. Runājot par pamattiesībām un e, nepieciešamību tās ievērot, kā arī atbilstību e, jaunajam regulējumam par jūras operācijām. Frontex, protams, iekļauj šīs prasības operatīvajā plānā, un mēs darām visu, lai nodrošinātu atbilstību gan pamattiesību ievērošanai, e, gan uh, regulējumam bet jūs saprotat, kā Frontex eh, darbinieki ir neatkarīgi un ir atbildīgi tikai valdes priekšā. Es, kā izpildirektors, eh, nevaru eh, neko daudz ietekmēt. Operatīvais plāns tiek gatavots ņemot vērā visas saistības un visu regulējumu. Daudz no jums Eh, neredzēja labi šos slaidus. Eh, mēs tos izprintēsim un jums nodosim. Es saprotu, ka grūti uztvērt visu šo informāciju ar skaitļiem, ar eh, bēgļu izcelsmes valstīm un tā tālāk. Tad mēs vajadzīgā skaitā izprintēsim šo prezentāciju un nodosim jums. Nākamais jautājums. Uh, par atšķirību starp bēgļiem un parastiem migrantiem. Vienīgais veids, kā to paveikt, un arī tas nav simtprocentīgi droši, ir sistemātiski nekavējoties un pilnīgi uh, pārbaudīt visas personas tik tikko viņi ierodas Eiropas Savienības teritorijā. Mēs cenšamies uh, to tā darīt un identificēt tās personas, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, kā arī tās personas, kurām principā nebūtu tiesības uz šādu aizsardzību. Frontex tikai koordinē darbu. Frontex nevar uh, iejaukties tieši uh, šādā darbībā, bet mēs piedāvājām ekspertu palīdzību uh, Uh, migrātu identifikācijā un bēgļu identificēšanā. Tik tikko cilvēks pieprasa patvērumu, viņš nonāk kompetento iestāžu pārziņā, kas izskata patvēruma pieprasījumu. Frontexam nav informācijas par patvēruma pieprasījumu skaitu, nav arī informācijas par to, cik daudzi no šiem uh, pieprasītājiem arī saņem bēgļa statusu. Tālāk par finanšu resursiem un dalību valstu ieguldījumu operācijās. Lai pārvaldītu nelikumīgos migrantus. Frontex budžets uh, ir daļa no Eiropas Savienības budžeta. un Eiropas Savienības budžets veidojas no dalību valstu iemaksām atbilstoši uh, Eiropas Savienības noteikumiem. Tā kā mums nav arī um, citu uh, finansējuma uh, avotu un nav atšķirības starp dalību valstīm. At, ja dalību valsts izjūt lielāku spiedienu, tai nav jāmaksā vairāk mūsu budžetā kas attiecas uz dalību valstu gatavību piedalīties operācijās un piedāvāt savu ieguldījumu. At es jau teicu, ka mēs eh, nākamajā nedēļā izsludināsim aicinājumu piedalīties dalību valstīm pēc konsultācijām ar Grieķijas un Itālijas valdībām. Bet jāņem vērā arī tas, uh, Kāda bija dalība pašreizējās divās operācijās? Es uh, uh, neesmu pārliecināts, ka mēs uh, saņemsim un, uh, tādu lielu dalību valstu atbalstu, lai uh, līdz šim paveiktās operācijas uh, apjomu saglabāt arī turpmāk. At, kā es teicu, at, uh, tikai Grieķija, Spānija un Itālija ir piedalījušās visās iepriekšējās uh, operācijās. Itālijā, Grieķija un Spānija arī piedalījās. Un Itālija, protams, ir arī vadošā valsts, tātad tā loģiski piedalās. Itālija piedalās tajās operācijās, kas ir uh, veiktas Spānijā un Grieķijā, bet kopumā dalība nav pilnīga. Un vēlreiz atkārtošu. Dzīvību glābšana, protams, ir mūsu galvenā prioritāte, bet Frontex koordinētās operācijas ir robežu pārvaldības operācijas. Glābšanas operācijas ir dalību valstu atbildībā. Runājot par to, kā uh, šie nelegālie grupējumi iegūst informāciju par mūsu operācijām, uh, Eh, par Mare Nostrum un tā tālāk, tad jāsaprot, ka šie grupējumi ir noziedzīgi grupējumi, eh, viņi strādā tīklu veidā, eh, viņiem ir daudz informācijas avotu. No citas puses, Mare Nostrum un tās norises teritorija ir plaši zināma. Mēdī par to ziņo, tas nav nekāds noslēpums, nebija tik grūti par to uzzināt. Un ar to ir saistīts arī nākamais jautājums. Kā es jau teicu, protams, migrantu skaits un arī laivu skaits ir dramatiski pieaudzis kopš Mare Nostrum uh, palaišanas. Es negribētu teikt, ka šī, šī operācija izraisīja šo pieplūdumu, bet, protams, uh, Eh, šie noziedzīgie grupējumi eh, izvērtē situāciju, viņi saprot, ka glābšanas operācijas notiek tuvu Lībijas krastiem un viņu katrā laivā, tad, eh, tā teikt, iekrauju vairāk cilvēku ar domu, ka tie tiks izglābti. Un tāpēc arī cilvēki saņem mazāk pārtikas, mazāk ūdens un mazāk degvielas. Tas nozīmē, ka pieaug risks šiem migrantiem. par sloga sadali es pašlaik neko nevaru teikt. Uh, kas notiek ar migrantiem, kad viņi ir uh, ieradušies Itālijā vai citā valstī? Es nevaru teikt, kā vajadzētu sadalīt šos migrantus un kā būtu jārīkojas dalību valstīm. Mēs atbalstām dalību valstis, kas uzņem šos migrantus, bet kas notiek tālāk, tas ir dalību valstu atbildībā. Uh, Mēs to nekādi nevaram ietekmēt, un tāpēc es neko par to neteikšu. Tagad par Lībiju. Protams, jūs labi zināt, ka situācija šajā valstī eh, tikai pasliktinās. Nav nekādas robežu kontroles pašlaik. Eiropas Savienības misija Lībijā, ko vada ārējas darbības dienests, būtībā ir atgriezusies uz Itāliju un Maltu, jo eh, situācija Tripolī eh, bija ļoti nestabila un nedroša, tā kā misijas darbiniekiem bija jāatgriežas Eiropas Savienībā. Līdz ar to šī misija neko daudz mums nevar palīdzēt eh, migrantu plūsmu pārvaldībā. par uh, to, ka liela daļa no 83 miljonu budžeta tiek atvēlēta administrācijas nolūkiem. Jā, mēs to uh, saprotam, bet tas nozīmē, ka mums ir jāapmaksā uh, telpu īri, jāapmaksā datori un to cilvēku algas, kas sagatavo operācijas. Bez šīs naudas mēs nebūtu spējuši palaist šīs operācijas, mēs nebūtu spējuši organizēt apmācības pasākumus tā kā mums nevajadzētu šeit uh, runāt tikai par nosaukumiem. Jā, mēs saucām to par administratīvajiem izdevumiem, bet tas nodrošina operatīvo darbību. Un kā es teicu, pirmīt, es nevaru pašlaik neko teikt par to, kas notiek ar patvērumu pieprasījumiem, kas notiek ar tiem migrantiem, kas nesaņem uh, bēgļu statusu. Katrai dalību valstī ir sava politika. Dažas dalību valstis eh, piešķir pagaidu uzturēšanas atļauju eh, humāno nolūku dēļ, bet tas atšķiras katrā valstī. Lielas paldies, paldies par detalizētajām atbildēm. Liels paldies par to, ka atnācāt šodien pie mums. Nu, tagad mums uzreiz jāpariet pie nākamā darba kārtības punkta, jo mēs tāpat jau esam iekavējuši 15 minūtes. Vidusjūras darba grupa Task Force 22. jūlijā. Mēs savā sanāksmē par to runājām. Mēs runājām par komisijas darba dokumentu, par komisijas paziņojuma īstenošanu un tika uzdoti vairāki jautājumi. Komisija toreiz nevarēja uz šiem jautājumiem atbildēt. Šodien pie mums ir Rūtekungs, ģenerāldirektors iekšlietu jautājumos, un viņš šodien pievērsīsies šiem neatbildētajiem jautājumiem. Paldies par to, ka atkal ieradāties pie mums, un ka esat gatavs uh, atbildēt uz mūsu uzdotajiem jautājumiem. Atgādināšu. Piemēram, runa bija par integrētā risinājuma nepieciešamību, kas ņemtu vērā situāciju izcelsmes valstīs. Mēs gribētu arī zināt, kā jūs strādājat pie šī risinājuma. Lūdzu! Liels paldies priekšsādātāji! Paldies, Galkundze! Labrīt visiem! godātie deputāti, man ir liels prieks un gods atkal atgriezties pie jums. Un jāsaka, man ir tāda sajūta, ka, kad es apsolīju atgriezties un atbildēt uz uh, uzdotajiem jautājumiem, tad, kad mēs diskutējām par vidusjūras darba grupas uh, Uh, darbu. Jūs vēl noteikti nezinājāt, kā Malmstrēms kundze izstāsies pirms mums un Hilarijas kungs arī izteiksies pirms mums, pirms manis. Es ceru, ka jūs jau esat saņēmuši vairākas atbildes, tam tāpēc man nevajadzēs runāt ļoti detalizēti. Katrā gadījumā uh, mēs runājam tagad par procesiem, kas attīstīsies vēl nākamo gadu laikā. Vairāk kārt tika uzsvērts, ka vasaras mēnešos situācija attiecībā uz bēgļiem un vispār situācija pasaulē ir dramatiski mainījusies. Palūkojieties, kas notiek Ukrainā. Palūkojieties, kas notiek uh, Sīrijā un uh, Irākā ja jūs palūkosties, kas notiek Izrēlā un Palestīnā, Lībijā. Tad darba grupas ziņojums, tas ir komisijas darba dokuments, kas tika sagatavots maijā. Tad šīs ziņojums būtībā ir novecojis. Es Pēdējos trīs mēn, tad trijos mēnešos uh, uh, savā amatā esmu iemācījies, ka nav uh, brīnuma risinājumu, kas ļautu visu nokārtot. Te pašā laikā At jūs noteikti uh, nākamajam komisāram vai komisārei varēsiet jautāt, kas notiks tālāk. Jūs noteikti uh, prasīsiet integrētu domāšanas veidu attiecībā uz patvērumu un bēgļu uh, politikas pārvaldīšanu. Mums ir jāstrādā kopā Eiropas Savienībā. Un arī komisijas dienestiem vajadzētu ciešāk sadarboties. Jāpanāk, lai dalību valstis strādātu kopā un izstrādātu kopīgu stratēģiju attiecībā uz migrantu plūsmu pārvaldību. Jo esmu pārliecināts, ka šī gada beigās mums būs konkrēti skaitļi, kas būs vismaz tik nozīmīgi, tik apjomīgi kā arābu pavasara sākumā. Un visām dalībvalstīm būtu jāsaprot, ka pašlaik atrodamies ļoti sarežģītā situācijā. Situācija visā pasaulē ir nemierīga. Tāpēc ir jāpanāk, lai dalībvalstis, Eiropas Savienības uh, institūcijas, komisija, Eiropas parlaments, padome, lai visi strādātu kopā. Tas ir mūsu galvenais uzdevums. Tūkstošiem migrantu ir ieradušies Itālijā. Es tikko klausījos diskusijā un dzirdēju jūsu jautājumus. Daži teica, ka ir ļoti grūti eh, salīdzināt šos skaitļus. Jā, arī es esmu pārsteigts, kad redzu eh, šos atšķirīgos skaitļus, jo reizēm eh, tiek nosegt dažādi periodi vai arī kritēriji nesakrīt, tāpēc grūti ir iegūt pilnīgi precīzu pārskatu par notiekošo. Bet mēs zinām no Itālijas valdības, ka augusta beigās bija aptuveni 110 tūkstoši migrantu, kas ir ieradušies pa centrālo vidusjūras maršrutu. Salīdzinot ar desmit tūkstošiem pagājušajā gadā. Runa ir par situāciju uz augusta beigām. Tāpat mēs izjūtam milzīgu spiedienu uh, attiecībā uz patvērumu meklētājiem uh, ziemeļos. Tikai daži skaitļi pārskatam. Uh, 20 tūkstoši patvērumu pieprasījumu tika iesniegti Itālijā, 75 tūkstoši Vācijā, 41 tūkstots Zviedrijā, 31 tūkstots pieprasījumu Francijā. Tie ir skaitļi no Eirostat eh, datiem uz augusta beigām. Un uh, tas ir tikai sākums. Turmākajos mēnešos šie skaitļi vēl pieaugs. Austrumu vidusjūras reģionā arī pieaugs spiediens. Uh, man nepatīk šis vārds, bet 18 tūkstoši pārtverto. Tāds vārds tiek izmantots. Šis skaitlis ir dubultojies, salīdzinot ar situāciju iepriekšējos periodos. Tas, protams, uh, izriet no nemieriem mūsu kaimiņu valstīs, uh, no trauslās situācijas pasaulē. Un mums tas viss jāņem vērā, gatavojot savu reakciju. Bet man ir arī citi skaitļi. Uh, bēgļu sekretariāts ANO um, sniedz citus skaitļus uh, par bezvēsts pazudušajiem un uh, bēgļiem vidusjūras reģionā. 11. gadā bija aptuveni 2000 cilvēku, kas ir gājuši bojā uh, un pazuda bezvēsts. 13. gadā bija 6000 un līdz šī gada jūlijam Jau pusotras tūkstotis cilvēku ir vai nu gājuši bojā, vai nu pazuduši bez vēsts, cenšoties šķērsot vidusjūru. Tāda ir pašreizējā situācija. Un Rijas kungs jau skaidroja, kādā veidā nelegālie tīkli izmanto to faktu, ka cilvēki jūtās drošāk šķērsojot uh, vidusjūru. Uh, viņi izmanto arvien sliktākas laivas, arvien mazāk degvielas un uh, arvien daudz, arvien vairāk cilvēku tiek sadzīti vienā kuģī. At mēs tagad varam runāt par Frontex operācijām, par Māre Nostrum, bet mēs visi zinām, ka reālā, reālais risinājums būtu trīs aspektu risinājums. Mums jākoncentrējas vispirms uz izcelsmes valstīm un uz tranzīta valstīm arī dzan. Par to es pateikšu šodien dažus vārdus. Otrkārt, mums ir vajadzīga vispārīgā pieeja vidusjūras reģionam, par ko jūs arī diskutējāt ar Arijas kungu. Un treškārt, Dalību valstīm ir jāstrādā kopā un koordinēti, lai um, noteiktu, kā um, rīkoties tālāk ar tiem migrantiem, kas ierodas Eiropas Savienībā. Es domāju, ka mēs esam panākuši uh, diezgan nozīmīgu progresu. Mēs esam panākuši kopīgu izpratni un labāk sadarbojamies tagad nekā pirms pāris gadiem. Ir veiktas arī reformas, ir uzlabota kapacitāte dažās kaimiņu valstīs. Piemēram, Āfrikas valstīs eh, mēs daudz esam strādājuši, eh, lai mazinātu uh, nelegālās migrācijas iemeslus. Uh, tika uzsākts politisks dialogs ar Austrum Āfrikas uh, valstīm. Uh, ministru līmenī, un tas pievēršas īpaši tranzīta maršrūtiem no Āfrikas Irāga uz Eiropas Savienību. Ir mobilitātes partnerības ar Tunīsiju un Maroku, kas izveido labu satvaru sadarbībai, un es ceru, ka mēs varēsim, jo īpaši mobilitātes partnerību ar Maroku iedzīvināt pēc sākotnējām problēmām. Mēs uh, sagaidām arī uh, partnerības uh, dokumentu parakstīšanu ar Jordāniju un, kā tika teikts, pašlaik galvenais izaicinājums ir Lībija. 92% visu eh, bēgļu un nelikumīgo migrantu, kas šķērso eh, vidusjūru, dodas pie mums no Lībijas. Tā to aplēš Frontex. Mums pašlaik nav gatavu risinājumu šādai problēmai. Mēs nevaram pašlaik eh, veiksmīgi uzsākt dialogu ar Lībiju. bet uh, mums ir daži reģionāli risinājumi, un mēs koncentrējamies uz ilgtermiņa kapacitātes veicināšanu tranzīta valstīs. Mums būs jāpievēršas arī uh, migrācijas plūsmām, lai atbalstītu uzņemējas valstis. Un viss šis migrācijas dialogs kopumā uh, parasti norit tā. Mums saka, jūs eiropieši runājat par migrāciju tikai tāpēc, ka jūs nevēlāties, lai cilvēki pie jums ierastos, bet jūs nesaprotat, ka mēs izjūtam šo lielāko spiedienu un ka pie mums ir galvenās problēmas. Ja jūs palūkosieties uz migrācijas plūsmām, kā Malmstrēms kundze vairāk eh, vakar skaidroja, par cilvēkiem, kas atstāja savas valstis, Āfrikā, arī Āfrikas ziemeļos, tad realitātē mēs runājam tikai par leduskalna virsotni. Mūsu skaitļi ir samērā nelieli, ņemot vērā briesmīgo situāciju um, ar bēgļiem un padzītajiem vidusjūras dienvidos. Tas viss jāņem vērā. Mēs, protams, turpināsim darbu pie rīcības plāna, lai cīnītos uh, pret cilvēku tirsniecību un nelegālo migrāciju. Mēs jau tagad gatavojamies šim darbam, kas, protams, būs jāapstiprina komisāram vai komisārei. Mēs Strādājam arī ar Itālijas uh, prezidentūru padomē, lai stiprinātu uh, sakaru birojus uh, vidusjūras reģionā un Āfrikā. Un, kā šodien tika teikts, nepieciešams pievērsties arī kopīgai situācijai, vispārējai situācijai attiecībā uz aizsargātu iebraukšanu. Eiropas Savienībā. Mums ir jāuzņem cilvēki, kas ir padzīti no savām valstīm un kas pie mums ierodas uh, humano apsvērumu dēļ. Es domāju, ka dalību valstīm tagad kļūst skaidrs, kas īsti notiek ārpus Eiropas Savienības, dalību valstis tagad apzinās, ka ir jāstrādā kopā un ka mēs varam tik tiešām uzlabot savu darbu. Bet katrai dalību valstī ir tikai ierobežotas iespējas to paveikt izolēti. Jāstrādā visiem kopā. Es uh, ceru, ka šoruden uh, ikgadējā at, uh, platformā, kas ir veltīta uh, pārvietoto personu problēmām mēs varēsim rast dažus risinājumus. Mēs strādājam arī pie legālās migrācijas instrumentiem. Šis darbs ir jāturpina, to mēs visi apzināmies. Mums ir jāpievēršas pētnieku un studentu jautājumiem, bet arī daudz plašākam aptvērumam. Mums jau tagad ir vairāki instrumenti. Otrā pilāra ietveros mums ir kopējā patvēruma sistēma, mums ir uh, Dublinas regulējums, vai tas mums patīk vai nē. Bet nu, tāda ir uz šo brīdi juridiskā situācija. Mums ir jāparūpējas par to, lai šis esošais regulējums tiktu efektīvi izmantots. Mums jāizmanto EASO iespējas, jāizskata jaunās koncepcijas, piemēram, uzņemšanas vietu um, apvienojums un kopējā patvēruma pieteikuma apstrāde. Un tad, runājot par uzņemšanu uz robežām, domāju, ka ļoti skaidri jāpasaka. Mēs nevaram pašlaik to visu paveikt ar tiem resursiem, kas mums ir pieejami. Rijas kungs runāja par to, ka mēs varam izmantot uh, pašreizējos resursus, un mēs ceram, ka uh, dalību valstis arī eh, piedāvās papildus resursus, gan personālu, gan finansējumu un materiālos resursus. Bet mums labi jāsaprot, ka galvenā atbildība šeit ir dalību valstīm, jo Eiropas Savienībai vienkārši šo resursu nav. Tuvākajos mēnešos un gados mēs par to uh, runāsim. Mums nav kopējās robeža aizsardzības sistēmas Eiropas Savienībā. Pat ja tāda būtu bijusi, mums būtu jālūkojas, kā tas viss uh, strādātu. Es, protams, esmu pārsniedzis man atvēlēto laiku, atvainojiet par to, uh, bet uh, tas noteikti bija jaunpienācēja entuziasms. Nākamreiz izteikšos īsāk. Liels paldies, tas bija ļoti interesanti, ko jūs teicāt, Rēts kungs. Uh, Šobrīd ir pieci kolēģi, kas vēlas izteikties. Jā, seši, veržjā kundze. Un labi. Cipels kundze, lūdzu. Liels paldies, priekšsādātais kundze. Jāatzīst, ka pēc šī priekšlasījuma esmu nedaudz samulsusi. Principā, protams, uh, tā ir, ka bēgļu jautājumā ir jāizvēlas tāda daudzpusēja pieeja, protams, ir jāglāb cilvēki, bet jādomā arī, ko darīt izcelsmes valstīs. Bet jautājums, ko tas nozīmē tagadējā situācijā, ko tad mēs darām, kā mēs strādājam ar izcelsmes valstīm Sīriju un Irāku. Uh, Tur taču nav acīm redzam nekādu iespēju novērst to, ka miljoniem cilvēku ir spiesti doties bēgļu gaitās, un uh, īslē, īstermiņā jau pavisam ne. Arī tranzītu valstu jautājumu es gribētu precizēt. Ko tad tas nozīmē? Vai no Sīrijas, Irākas, uh, bēgļiem jāpaliek uh, Irānā un citās valstīs, un mums ar to nav nekāda sakara. Es domāju, ka lielāks uzsvars ir jāliek uz dalību valstīm. Mēs nedrīkstam uh, val, ar valstīm no ārpus Eiropas Savienības sadarboties tikai tad, kad mēs varam uh, nopelnīt naudu, un tad, kad ir runa par bēgļiem, tad uh, pasaka Dievs tikai ne pie mums. Tā nevar būt. Tāpēc konkrēts jautājums, kādi līdzekļi ir jums, varbūt arī sadarbībā ar komisiju, lai beidzot patiešām izdarītu spiedienu uz dalību valstīm, uh, nevis tikai vispārīgi pārdomāt savu politiku, bet aktuālajā situācijā patiešām arī uzņemties atbildību, uh, sniegt naudu un personālu, lai glābtu cilvēks un lai uh, noskaidrotu, kuri tad ir tie, kuriem ir tiesības uz patvērumu un uh, tiešām pildīt humanitāros principus, lai neatstātu cilvēkus vienkārši jūrā vai uz ielas. Vikstrēms kundze, lūdzu. Thank you very much, Chair. Lielas paldies, priekšsētātais kundze, un paldies jums, Rūtis kungs. Es tiešām atbalstu jūsu humanitāro pieeju šai problēmai. Jūs jau teicāt, ka uh, pasaulē ir ļoti daudz ugunsgrēku šobrīd uh, krīzes uh, punktu, un es arī augstu novērtēju jūsu veidu, kā jūs norādījāt uz to, ka dalību valstīm tagad ir Uh, jāpievēršas šiem jautājumiem, ir jāatkāpjas no saviem nacionāliem principiem un jārod kopīgs uh, Eiropas risinājums un jārod droši ceļi uz Eiropas Savienības simtiem un tūkstošiem cilvēku, kuriem vajadzīga starptautiska aizsardzība. Visas valstis taču ir apliecinājušas, ka to darīs, bet tagad tās izvairās. Kā jau Arijas Fernandes kungs ļoti precīzi teica, šodien, tad eh, Lībijā situācija aizvien pasliktinās un kļūst aizvien katastrofālāka katru dienu. 92% no cilvēkiem vidusjūrā, kas ierodas pie mums, ir lībieši. Šajā situācijā kāds tad ir eh, Eiropas Savienības robežu palīdzības misijas status Lībijā? Kāda veida sadarbība ir eh, šai misijai ar Lībiju robežu jautājumos. Tas ir izšķirīgi svarī, svarīgs jautājums, par kuru gribētu, uz kuru gribētu saņemt pilnvērtīgu atbildi. Bet turpiniet eh, strādāt, turpiniet savu labo darbu. Paldies! Tagad Kēlers kundz lūdzu. Paldies, un paldies par jūsu prezentāciju. Es saproti, ka ir grūti iedziļināties uh, detaļās, ja esat jauni šajā jomā, bet arī mums ir tikpat grūti, kaut gan esam gadiem strādājuši šajā jomā, un ir grūti saņemt detalizētas atbildes. Nevajadzētu darbu grupai tikai pār spriest atkal visas šīs vispārīgās debatas, kas ir notikušas jau pēdējos 50 gadus, bet es saprotu, ka darba grupa uh, skatīs konkrētas darbības, bet tas, kas tika prezentēts dokumentē, bija lietas, kas tik un tā bija paredzētas un uh, Man šķiet, ka tas ir pārāk nekonkrēts dokuments, kāpēc mēs par to tērējam naudu. Es gribētu vairāk skaidru atbilžu. Piemēram, es eh, piekrītu Cipels kundzei par eh, problēmām, ar kurām saskaramies izcelsmes valstīs. Mēs nevarēsim to visu atrisināt eh, vienkārši cīnoties pret kontrabandistiem. Un ir arī uh, valstis, kurās nevaram vienkārši noturēt šos potenciālos migrantus. Un es no jums, no jūsu ģenerāla direktorāta saņemtu labprāt skaidru informāciju, kas notiek ar trešajām valstīm, kāda ir sadarbība, kāda nauda tiek kur sniegta. Mēs nekad kā parlaments neesam pilnībā bijuši informēti. Mums ir jāzina, kas notiek, kam tiek sniegti līdzekļi, uh, vai ir attīstības palīdzība, vai robežsardas apmācība. Tur nav īsti skaidrs, kas tie par līdzekļiem. Es gribu zināt, kam kāda nauda tiek tērēta, kāda ir konkrēta mūsu sadarbība. Mēs runājam par uh, Tunisiju, par uh, Lībiju, un tā nav Norvēģija. Un varbūt jūs varētu šo informāciju mums sniegt turpmākajās dienās, lai varam pie tā sākt strādāt. Konkrēts jautājums. 30 miljonu eiro, kas tika sniegti Itālijai šajā vidusjūras darba grupā. Kam tie ir izmantot šie līdzekļi? Cik Itālija saņems, no kur budžeta pozīcijas, un vai Itālija ir prasījusi jaunu naudu? Uh, Uh, jaunai vai pagarinātai Marnostrum operācijai. Jūs arī minējāt rīcības plānu pret kontrabandu. Kā konkrēti jūs pret to cīnīsieties? Un kāds valsts tur būs iesaistīts? Un Stokholmas programmā jau uh, tiek teikts, ka būs uh, īstenojumības pētījumi jo es nezinu, ka jūs vienkārši varēsiet apturēt migrāciju, apkarojot kontrabandu. Ir jādod uh, iespējas migrantiem legāli ieceļot. Īstenojamības pētījums nav pietiekams, bet ja tas uh, nav izdarīts pēdējos piecos gados, nu tad ir tik daudz jautājumu. Es tiešām ceru saņemt konkrētas atbildes, jo mēs visi zinām, kādas ir šīs vispārējās debats, bet ar to nepietiek. Gomešs kundze, lūdzu. Es esmu šajā parlamentā bijusi četrus gadus pastāvīgā referente par Lībiju un pēdējos četros gados esmu vairāk kā desmit reizes tur bijusi, un es redzēju, ka situācija pasliktināsies, un es par to brīdināju, un mūsu dalībvalsts ir lielā mērā atbildīgs par to, jo pēc tam, kad uh, tās piedalījās uh, militārajā operācijā, lai gāstu Kadafī, tās turpināja kā līdz šim, nesadarbojās, uh, un um, robežu palīdzības misija nāca par vēlu, nevarēja darboties uz vietas, dalībvalstis pārdeva ieročus un citas lietas lībiešiem, un tas arī izskaidro situācijas uh, katastrofālo uh, stāvokli šobrīd, un situācija vēl pasliktināsies. Un līdz šim varbūt cilvēki, kas ieceļo caur Lībiju, nebija vairākumā lībieši, bet tagad arī lībieši nāks, brauks pie mums kopā ar visiem pārējiem, jo to viss vienkārši izmantos šo situāciju. Mūsu dalībvalsts ir lielā mērā atbildīgs par to, un šo plūsmu nevar vienkārši apturēt, jo ir Sīrijā, Irākā, uh, Uh, konflikti Somālijā, Eritrejā un visur citur, un mūsu attīstības politika nebūs nekāda panacēja. Un uh, pat, ja šī politika būtu pareiza, tad tas būtu tāds ilgtermiņa process. Mums ir vajadzīga kopīga rīcība. Un mans jautājums jums ir, ko jūs komisijā darāt, lai beidzot uh, uh, iešautu pļaukas dalību valstu sejā, lai viņas saprastu, ka ir vajadzīga kopīga politika, kopīga centieni un nevis vienkārši šīs uh, fronts līnijas valstis uh, atstātu novārtā. Paldies, Pinelī Kons, lūdzu. Dunque, due punti. E... Pāris piezīmes. tika teikts, un arī vakar Malsrēms kundze komisāra teica, ka Mare Nostrum ir uh, novedis pie uh, imigrācijas pieauguma, un tādējādi ir pieaudzis ieceļotāju skaits pie Itālijas krastiem. un to saka arī valdība. Bet uh, Itālijas eh, apvienībām, piemēram, uh, vajadzētu ieklausīties to teiktajā, piemēram, šī uh, juridisko dokumentu uh, apvienība um, ieteica apturēt Mare Nostrum. Ir vairāk bēgļu, bet mēs arī zinām, ka ir arī vairāk uh, Uh, krīžu, vairāk kara situāciju. Mēs zinām, cik katastrofāla ir situācija Lībijā. Lībija ir, uh, Lībijā vairs nepastāv valsts būtībā. Un tad par šo darba grupu, tā saukto task force. Es arī labprāt uzzinātu, kādiem projektiem tiek izmantoti šie līdzekļi, kas uh, tiek sniegti Itālijai, jo valdība grib apturēt Mare Nostrumu. Es gribētu tiešām komisiju aicināt uh, panākt, lai dalība valstis tiešām rīkotos kopīgi un paustu solidaritāti, jo šobrīd tas tā nav, runājot par bēgļu uzņemšanu un integrāciju. Darba grupa runā par panākumiem, kaut gan uh, visā Eiropas Savienībā tikai 15 tūkstoši bēgļi ir uzņemti. Paldies! Jā, daudz, kas jau tika teikts, šis tas bija pretrunīgs, bet paldies par precizējumiem, ko jūs sniedzāt, un paldies, ka jūs tā realistiski cenšaties raudzīties uz situāciju. Ļoti daudz skaitļi cirkulē, un uh, Es esmu vienmēr ļoti piesardzīga, arī runājot par salīdzinājumiem starp dažādiem gadiem. Jūs runājāt par to, kas notiek šogad, kas notika 2011. gadā, un es gribētu teikt, ka tie ir slikti piemēri. Visi zin, ka pēc būtības situācija ir saistīta ar starptautiskajā spriedzi. Un, kā jūs teicāt, situācija nav spīdoša, bet uh, 2000. Uh, 11. gadā eh, bija 23 tūkstoši tunisiešu, kas gribēja ierasties pie mums, bet viņi ir atgriezušies savās, savā valstī. Un jūs jau teicāt, ka ir jābūt starptautiskās migrācijas globālai vīzijai, un Eiropas Savienība nevar uzņemt šos beigas 2010. gadā mēs redzējām, ka tieši palēninājās uh, migrācijas plūsmas, un tagad, ņemot vērā starptautisko situāciju, atkal ir bēgļu pieblūdums. Mums ir jāceras par katra atbildību, arī dalībvalstu atbildību, jo kur tad ir uh, šī galvenā atbildība? Tā ir dalībvalstu atbildība, kas uh, šo karsto kartupeli padod tik tālāk citām valstīm bet es domāju, ka e, Eiropas līmenī, e, tikai Eiropas līmenī mēs varēsim pārvarēt e, pretrunas, kas ir starp valstīm. Runājot par sadarbību ar kaimiņu valstīm, tur situācija ir satraucoša bija šie trīs bojāgājušie Marokā. Uh, Es uzskatu, ka šie uh, kontrabandisti pielāgojas. Vienalga, vai mēs slēdzam robežas, vai mēs uh, pārtraucam glābšanas operācijas, viņi jau tā rīkojas nelegāli, līdz ar to viņi pielāgosies jebkurā gadījumā. Un risinājums ir tikai atverot jaunus ieceļošanas ceļus, kas būtu legāli, kas atbilstu uh, Eiropas interesēm. Un mums ir jādomā arī par demogrāfiju, par ekonomiku, un šajā kontekstā jāskatās, kādas tad ir tās darba vietas, kurās strādā nelegālie ieceļotāji, nelegālie strādnieki Eiropā. Paldies, Keničī, kundze, lūdzu. Sì, grazie Presidente. Io non ho potuto purtroppo intervenire prima, però... Eh, Paldies, priekšsādātāji. Es gribēju Es negribēju izteikties iepriekš, bet uh, tomēr gribēju izteikt pārdomas un uzdot jautājumu, kas ir saistīts ar migrāciju. Jo īpaši attiecībā uz manu dzimto reģionu Sicīliju, kur joprojām uh, ierodas bēgļu laivas. Atcerēsimies uh, Lampedūzas katastrofas gada dienu. Toreiz ļoti daudz bērni gāja bojā un tas turpinās. Uh, Es eh, gribēju atgādināt par šiem nepilngadīgajiem, kas eh, bieži vien ceļo vieni, kuri ir zaudējuši vecākus eh, arī kuģu avārijās pie mūsu krastiem, un Sicīlijai viņi tagad ir jāpārtver, jāuzņem, un uh, Ir, piemēram, atrasts arī viesu ģimenes, kas uzņem šos bērnus, bet tas taču ir tik traģiski, tas ir tiešām ļoti traģisks aspekts šeit. Eh, daudz tiek runāts par migrāciju, bet es gribu lūgt jūs atcerēties šo aspektu, kā varētu nodrošināt eh, šo eh, bēgļu uzņemšanu kā varētu to nodrošināt visā Eiropas Savienībā, ne tikai Itālijā. Ko jūs tur esat plānojuši, ko gatavojas darīt, ko var darīt dalībvalstis, lai uh, ievērot nepilngadīgo tiesības? Paldies! Priekšsēdētājs kundze, paldies! Man ir liels prieks, ka ģenerāldirektora kungs ir ieradies. Man ir daži jautājumi. Pilnībā piekrītu tam, ka ska, bēgļu skaits, uh, ņemot vērā katastrofālo situāciju Eiropas uh, tuvajos reģionos, bet arī tālākajos reģionos ārpus Eiropas, uh, ka tāpēc šis skaits ir pieaudzis. Jūs daudz runājat par Dienvidu Eiropas valstīm, kuras izjūt šo lielo bēgļu pieplūdumu, bet es saņemu vēstules arī no uh, šīs otrās rindas dalību valstīm, kas uh, uh, uzņem pat vairāk bēgļu nekā tās valsts, kurās bēgļi ierodas. Un es redzu, ka tas izraisa aizvien uh, vētraināks diskusijas dalību valstu vidū, uh, viens uzveļ vainu otram, bet tas nekādā ziņā problēmu nerisina. Kādas iespējas vai vispār ir kaut kādas uh, pieejas, eh, lai tās dalībvalstis, eh, kas īpaši no tā cieš eh, saskaņotu, apkopotu, proti tās dalībvalstis, kas viena otrai visu laiku kaut ko pamet, kādā veidā šīs dalībvalstis varētu uzvest uz tādu konstruktīvāku dialogu ceļa, protams, izpildot visus pienākumu, kas izriet no patvērumu meklētāju direktīvām un regulām. Otrkārt, jūs runājāt par šo kontrabandistu apkarošanu, cilvēku kontrabandistu apkarošanu. Um, tas ir ļoti svarīgi, jo tas ir uh, kļuvis par tādu patiesu biznesu, ko cilvēki uh, vienkārši īsteno, neņemot vērā, nedomājot par cilvēkiem. Un bieži vien uh, bēgļi pat tiek pārdot kā vergi, izmantot savām uh, Uh, aktivitātēm organizētās noziedzības kontekstā. Vai ir jau kādi konkrēti priekšlikumi par jauniem pasākumiem, jaunu sadarbošanos attiecībā uz uh, cilvēku kontrabandas apkarošanu, jo man dažkārt ir uh, iespējas, ka koordinācijas trūkums dalībvalstu valstī veicina šo situāciju un arī Eiropas Savienības institūcijām vajadzētu vairāk iesaistīties, jo to bezdarbība arī veicina kontrabandu. Viens jautājums, uz kuru man nav atbildes, um, bet man nedaudz satrauca šī Frontex atbilde, proti jo vairāk tiek izglābti, jo vairāk kontrabandisti izmanto šos glābšanas kanālus. Tātad, jo mēs vairāk darām, jo mēs vairāk bēgļus un migrantus piesaistām, to negribot. Un tādējādi mēs pat veicinām, uh, uzkurinām šo cilvēku tirzniecību. Jautājums ir, kā šo dilemu atrisināt. To es uh, saku kolēģiem, kas runā par legālo ieceļošanu, tas neko nemainīs. Tas eh, nemazinās uh, cilvēku skaitu, kas uh, nonāks kontrabandistu rokās. Pēc Zviedrijas skaitļiem mēs to redzam, pēc viņa pieredzes, ka tas neko nemaina. Tas nozīmē, ka cīņa pret kontrabandistiem ir jāpastiprina, Un uh, es labprāt saņemtu atbildu šiem jautājumiem. Paldies, Holmejers kundze. Es atvainojos, man tagad ir jāslēdz runātāju saraksts. Itālijas prezidentūra Kolombo kungs vēlas uh, komentēt, sniedzot prezidentūras uh, pozīciju, bet es jūs lūdzu izteikties ļoti īsi, lai varētu uzklausīt Roētas kunga atbildes un kaut kā vēl pieturēties pie laika grafika. Lūdzu, Kolombo kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu Itālijas prezidentūras pārstāvs Brīselē. Esmu koordinators tieslietu un iekšlietu jomām. Es ļoti uzmanīgi klausījos Rūtas kunga prezentācijā un arī Eh, uzmanīgi ieklausījos deputātu teiktajā. Protams, parlaments ir ļoti interesēts, lai šī delikātā situācija tiktu atrisināta. Itālija gan kā valsts, gan kā prezidentūra šo jautājumu ir iekļāvusi savu prioritāšu sarakstā. Un tas nav nekāds noslēpums. Īstenībā daudzi zina, ka tā ir viena no mūsu lielākajām prioritātēm. Mēs eh, ļoti bieži sazināmies ar komisiju, mēs arī cenšamies rast jaunu pieeju lai nav tā, ka viena valsts kaut ko pārmet otrai, un tā tas turpinās, neko īsti e, neatrisinām. Mēs gribam patiešām veikt tādu ļoti labu organizētu pārvaldību. Ko mēs īsti darām? Mēs sadarbojāmies ar citām dalību valstīm, lai varētu atrast jaunu pieeju labāk, vēlamies sadarboties ar trešajām valstīm, sargāt robežas. Un, protams, arī imigrantu uzņemšana mūsu valstīs prasa īpašu uzmanību. Neaizmirsīsim arī patvērumu meklētājus. Šis darbs jau turpinās kādu laiku. Tagad mēs ar Frontex mēģinām noslīpēt visas tehniskās detaļas direktora kungs teica, ka mēs te nemēģinām eiropiezēt Mare Nostrum programmu, mums nav ne zināšana, ne līdzekļi, lai to darītu. Mare Nostrum bija humānā palīdzība un tika izveidota, lai varētu tik galā ar ārkārtas situācijām, kas īpaši bieži mūs piemeklēja pagājušajā gadā. Mēs ņēmām vērā arī to, kādi varētu būt uh, Mare Nostrum blakus efekti. Citreiz ir grūti definēt, uh, jau pašā sākumā paredzēt, kādas konkrētai rīcībai būs sekas. nevienmēr var prognozēt, kādu iemeslu dēļ cilvēki izvēlēsies doties uz Eiropu. Kā prezidentūra mēs vēlētos darīt ko vairāk, lai visu laiku nenāktos tikai glābt uh, cilvēks ārkārtas situācijās, lai būtu tāda gludāka operatīvā procedūra. Ģenerāldirektors teica, ka tas, protams, attiecas uz vidusjūras reģionu, bet ņemot vērā daudzos krīžu reģionus, tas var skart arī citus reģionus jau ļoti uh, tuvā nākotnē. Esmu pārliecināts, ka runājot par cīņu pret eh, cilvēku kontrabandistiem, mums ir jārīkojas ļoti apņēmīgi. Un, ja runājam par nepavadītiem, eh, mazgadīgajiem un eh, cilvēku tirgotājiem, šiem jautājumiem arī pievērsīsimies pietiekam bieži prezidentūras laikā. Mēs varam piekrist ļoti daudziem domu graudiem, kas uh, izskanēja tieši šodien, un jūs varat būt arī pārliecināti, ka, mm, ka prezidentūra darīs visu, kas ir uh, tās spēkos. Un lūdzu, nepārprotiet mūs, mēs neprasām vairāk līdzekļu, mēs vēlamies, lai Frontex uh, kļūtu spēcīgais, lai tā struktūras būtu labāk uh, papildināts ar resursiem. Un, uh, To jau pietiekami skaidri pateica arī uh, divi viesi, ko mēs šodien uzklausījām. Aģentūrai nepieciešams lielāks resursu apjoms, lai tā varētu labāk tikt galā ar saviem uzdevumiem. Paldies, paldies! Kolombo kungs, tagad uh, vārds Rūtis kungam. Lūdzu, esiet lakonisks. Nu, jūs jau man labi pazīstat. Es pārasti runāju ļoti gari, bet nu tagad centīšos uh, izdarīt izņēmumu. Gribēju pateikt, dalību valstis aizvien vairāk apzinās, ka ir nepieciešams aizvien vairāk sadarbības tieši Eiropas līmenī, lai nebūtu tā, ka tikai viena dalība valsts izjūt milzīgu spiedienu. Tādēļ mums ir jāizdara spiediens uz dalību valstīm, lai tās lietpratīgi izmanto līdzekļus, lai tās ir solidārākas. Uh, Uh, uzņemoties šo slogu. Un uh, tad, kad tie, kas ministri, lai kura padoma tā arī nebūtu, viņi apzinās, ka ziemeļi un dienvidi nav uh, tādas divas karojošas nometnes, viena tikai uz otru rāda ar pirkstu un saka, tā ir jūsu vaina un šī ir atkal jūsu vaina. Nē, mums visiem kopā ir jāsadarbojas Eiropas Savienībā, roku rokā jāstrādā. Uh, Jā, problēma, protams, ir visai konkrēta, un mums ir jārod risinājumi pietiekami aši. Mēs Eiropas parlamentā dzirdam to, ka komisija uh, dzēš tikai ugunsgrēku, tad, kad, kad visa māja jau ir ugunīs, bet nedomā par tādu ilgtermiņa pieeju. Protams, par to mums gals ir jāpalauz, un ja mēs uh, nedomāsim par to ilgākā termiņā, tad mēs arī nevarēsim savu lomu kā Eiropieši spēlēt pietiekami pārliecinoši. Vikstrēms kundze, jūsu jautājums bija ļoti konkrēts? Uh, Gila, uh, Ļoti mm, liela gandarījuma man sagādā tas, ka Arijas kungs uh, jau jums atbildēja. Uh, yeah. um, and, uh... E SBM, jeb šī robežu pārvaldības misija tagad nedarbojas un uh, Protams, mums ir jāturpina sadarboties ar Lībijas iestādēm. Uh, again, I've already given the answer. Uh... Kēlers kundze. Ja mēs runājam par īstermiņa, vidēja termiņu un ilgtermiņu pieeju, mums, protams, ir jāsadarbojas gan ar izcelsmes valstīm, gan tranzītu valstīm. Uh, Nu, nevar pievērst visu acu mēru tikai uh, humānai situācijai. Pēdējo trīs, ga, uh, trīs mēnešu laikā, kopš strādāju kā iekšlietu ģenerāla direktors, ļoti daudz laika veltu tieši sazinoties ar trešajām valstīm. Īstenībā man šķiet, ka to vajadzētu darīt citiem dienestiem lai es varētu koncentrēties uz saviem tiešajiem darba pienākumiem ja mēs runājam par uh, legālo pieeju Eiropas Savienībā, nu, tos jautājumus jūs uzdosiet nākamajam komisāram. Mēs veiksim uh, iespējamības uh, izvērtējumu un uh, uzsāksim pilotu projektu dalību valstīs, lai pie tā strādātu. Bet es jūtu, ka šeit, uh, nu, tieši šajā brīdī mainās arī domāšanas paradigmas. Gomesas kundze Jā, mums ir jāuzrunā dalību valstis, eh, dažreiz varbūt pietiekam skarbā veidā, eh, lai tās vēlētos iedarbīt, eh, iesaistīties sadarbībā. Nu, mēs nevaram visu laiku tikai dalību valsts vainot, jūs to izdarījāt nepareiz, tā ir jūs vaina un tā tālāk. Ir jāpadomā par tādiem ilgspējīgākiem risinājumiem. Spinelī kundze. Varu jums piekrist sacītajā, ka nevarētu teikt, ka Mare Nostrum tikai pievelk jaunus bēgļus. Bet neaizmirsīsim, ka kontrabandisti bez mazākajiem sirdsapziņas pārmetumiem Eh, situāciju izmanto savā labā. Izmanto to, ka ir šī Mara Nostrum programma, un viņi piešķir līdz ar to bēgļiem pārdod aizvien uh, vājākas laivas, kas aizvien mazāk uh, var izturēt uh, uz ūdens, un reiķinoties ar to, ka Mare Nostrum jau šos cilvēkus tāpat izglābs. Pilnībā piekrītu Veržā kundzei. Es jums varu atbildēt franču valodā. Es domāju, ka tas ir viens no elementiem, ko uh, iespējamais uh, komisijas topošais priekšsādātājs Junker kungs ir ielicis savā darbkārtībā, ir jārunā daudz vairāk par uh, legālo ieceļošanu, uh, un arī demogrāfijas kontekstā tas ir jādara. To mēs redzēsim turpmākajos gados, ka ļoti iespējams, jā, es neesmu uh, cilvēks, kuram zinām šie noslēpumi, bet, uh, ja lasām uh, vadlīnijas, ko ir sastādījis ievēlētais priekšsēdētājs, tad tas iespējams būs viens no tiem galvenajiem virzieniem, uz ko koncentrēsies uh, Eiropas politiku. Figures. Činečī kungs, man nav, kundze, man nav nekādu statistikas datu par nepavadīto mazgadīgo skaitu Eiropas Savienībā. Man ir skaitļi par um, Itāliju, par situāciju tieši tur. Nu, un to visu, protams, vajadzētu uh, aplūkot tā ļoti racionāli. Jūlija beigās bija 86 tūkstoši nelegālo migrantu, kas ieradās Itālijā, un 14 tūkstoši no viņiem bija mazgadīgie. Bija pat tiešām pārsteigts. Nu, šie skaitļi runā pietiekam daļrunīgi paši par sevi. Un noteikti mums ir arī eh, situācija eh, jāizvērtē daudz rūpīgāk. Holmajers kundze, es jau daļēji atbildēju jūsu jautājumu. Es domāju, ka no dien mums ir jāizveido tādu variētu pieeju migrācijas politikai Un, protams, ir jācīnās pret šiem cilvēku tirgotājiem un tiem, kas viņiem palīdz nokļūt Eiropā. Itālijas prezidentūra kā vienu no risinājumiem saskata ciešāku sadarbību ar vēstniecībām, informācijas iegūšanu par kontrabandistu bandām, kas darbojas trešajās valstīs, un mēs mēģināsim, protams, to visu izvērtēt pietiekami smalki un cerams, ka jau nākamo mēnesi mēnešu laikā mēs varēsim piedāvāt konkrētu rīcības plānu cīņai pret kontrabandistiem. Bet, protams, dalību valstīm ir ļoti uh, cieši jāsadarbojas. Priekšsēdētājs kundze, nu es vismaz mēģināju atbildēt uz uzdotiem jautājumiem un ar prieku var pie tiem atgriezties, ja tāda nepieciešamība radīsies. Paldies, uh, eh, Rudskungs. Paldies, ka uh, šodien pie mums ieradāties. Un mēs pat. Uh, varējām ļoti labi organizēt savu darbu, tā kā nesam pārāk daudz iekavējuši. Un tagad uzreiz pievērsīsimies nākamajam darba kārtības punktam, kas ir kopīga apspriešana. Un es lūkšu tos, kam obligāti jāiet prom, atstāt šo telpu ātri un klusi, lai mēs varētu turpināt darbu. Lūdzu mums pievienoties eh, ciemiņus, kas piedalīsies kopīgajā diskusijā. Again, how are you? Still alive. Still alive. With lots of questions we had. Uh...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 mums vēl priekšā daudz interesantu jautājumu. If you, if you have to discuss... Ja jums ir kaut kas pārunājams, lūdzu, ejiet eh, ārā un diskutējiet ārpus šīs zāles. Jūs varat šīs diskusijas turpināt gaitenī. Un kas paliek, ieņemiet lūdzu savas vietas. Okay, so we... Labi, kolēģi, tātad kopīga apspriešana par pamatiesībām Eiropas Savienībā. Mums ir vairāki ciemiņi, Eiropas komisijas pārstāve Fransuāze Lebai kundze, kas ir tieslietu ģenerāldirektorāta ģenerāldirektore. Klāt ir arī pamatiesību aģentūras direktors Mortens Kērums. Un ir arī Eiropas padomes cilvēktiesību un tiesiskuma direktorāta ģenerāldirektorāts Filips Bojā. Sveicu mūsu, mūsu ciemiņus. Mēs vēlamies dzirdēt jūsu viedokļus par pamattiesību situāciju. Jūs paziņosiet par katras institūcijas sagatavotiem ziņojumiem, un es lūkšu jūs uh, izteikties kodolīgi ne ilgāk par 15 minūtēm, lai mums būtu laiks arī jautājumiem un uh, diskusijai lai jums paliktu laiks arī atbildēt uz jautājumiem. Atkārtošu, kā ir šie trīs ziņojumi, kas jums ir pieejami elektroniskā veidā. Izdrukas ir pieejamas arī šajā telpā. Tagad sāksim diskusiju. Vispirms dodu vārdu Francoazē Libai kundzei. Lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Jā, tik tiešām jāapspriež trīs ziņojumi. Jūs redzat, ka šeit ir pārstāvētas trīs organizācijas, kas ir atbildīgas par dažādajiem pamatiesību aspektiem. Mēs strādājam e, ļoti ciešā sadarbībā, nu jau labu laiku. Runājot par pamatiesību hartu, es gribētu vispirms atgādināt kāda ir tās izcelsme. Mums ir jāatceras, ka pamatiesību harta uh, vēl pavisam nesen uh, bija diezgan apstrīdama. Kopš 2009. gada tā pastāv, tagad ir 14. gads, un uh, būtībā tikai viens komisijas termiņš pagājis šīs pamatiesību hartas um, ietvarā. Tas ir ļoti svarīgs faktors, kas jāņem vērā, jo pamatiesību harta pēdējos piecos gados pirmo reizi kļuva par kritēriju, izstrādājot iniciatīvas un Eiropas Savienības politikas. Mēs esam sagatavojuši ziņojumu, tas izskatās šādi un tagad ir pieejams visās valodās. Uh, elektroniskā veidā. Šis komisijas ziņojums ļauj mums atskatīties uz uh, situāciju Eiropas Savienībā, uz likumdošanu pamatiesību jomā, bet arī uz to, kā dalību valstis pamatiesību hārtu īsteno. Mēs tajā atgadinām arī, kā pamatiesību hārta ir jātiec, jāīsteno visām dalību valstīm, jo tā ir daļa no uh, likumdošanas kopuma. Tas ir ļoti svarīgs elements. Mēs sagatavojām šo ziņojumu balstoties uz komisijas datiem, bet arī uh, pamatiesību aģentūra ir vākusi savus datus Eh, kas arī mums bija pieejami mūsu ziņojumā. Mēs ņemam vērā arī tūkstošiem vēstuļu, ko mēs šajā laikā esam saņēmuši no mūsu pilsoņiem. No tiem pilsoņiem, kas uzskata, ka viņu pamatiesības uh, eh, netiek ievērotas. Šis ir jau ceturtais ziņojums un mēs tajā koncentrējamies uz to, kādā veidā tiek īstenot un piemērota pamatiesību harta Eiropas Savienībā. Jūs redzēsiet, kā ir vairāk un vairāk pamatiesību tiesu dalību valstīs, un šīs tiesas pieņem nolēmumus un uzdot at, jautājumus, pieprasījumus Eiropas Savienības tiesai. 114 uh, šādas lietas tika ierosinātas 13. gadā. Tas nozīmē, ka pamatiesību harta tiek ņemta vērā dalībvalstīs un izraisa lielu interesi. Otrais elements, ko es gribēju īpaši izcelt, ir tas, kādu lomu spēlē Eiropas Savienības tiesa pamatiesību hartas piemērošanā. Tiesas uh, nolēmumi uh, apstiprina vairākos gadījumos, kā nepieciešams, absolūti nepieciešams Eiropas Savienības likumdošanā ņemt vērā pamatiesību hartas noteikumus. Direktīva par datu vākšanu, piemēram, tika pieņemta 2006. gadā, kad pamattiesību harta uh, nebija saistoša visām dalību valstīm, un uh, komisija tāpēc ir uzsākusi ietekmes izvērtējumu attiecībā uz uh, uh jaunajiem likumdošanas aktiem, uh, ietekmes izvērtējumā ir jā, jā analizē citu starpā, vai jaunā likumdošana atbilst pamatiesību hartai. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgs solis uz priekšu. Tas nozīmē, ka Eiropas komisija pamatiesību hartu piemēro un ievēro, un mēs to attiecinām arī uz citām institūcijām. Uh, jo, kā jūs zināt, komisijas sākotnējās iniciatīvas likumdošanas procesā mainās. Tas ir dabisks process. Tātad mēs uh, izmantojam šo ietekmes izvērtējuma instrumentu. Ziņojuma periodā komisija īpašu uzmanību pievērsa procedurālajām tiesībām krimināla lietās 2013. gadā mēs ar lielu gandarījumu konstatējām, ka tika pieņemta direktīva par upuru aizsardzību un upuru tiesībām, bet arī direktīva par piekļuvi advokātu pakalpojumiem, kas ir daļa no procedurālajām tiesībām. Tāpat uh, tika pieņemts regulējums par aizdomās turāmajiem Eiropas Savienībā. Eh, tāpat eh, tika pieņemta direktīva par nevainīguma prezumpciju. Ir pieņemts priekšlikums par bērnu tiesībām eh, krimināla procesā, jo bērni ir īpaši neaizsargātā grupa, uz kuru jātiecina īpašas procedurālās tiesības, ja bērni tiek turēti aizdomās vai aizturēti un apcietināti. Tātad ir likumdošanas akti, ko pieņem tieslietu ģenerāla direktorāts, bet arī ir uh, citas jomas, piemēram, patvēruma sistēma, kur mēs pastiprināti pievēršamies pamatiesībām, uh, cilvēka cieņas ievērošanai, piemēram, un uh, patvēruma meklētāju tiesībām. Likumdošanas šķautnē uh, var teikt, ka daudz jau ir panākts. Uh, ļoti uh, svarīga mums ir datu aizsardzības iniciatīva komisija. Nu, jau gandrīz trīs gadus um, strādā pie šī priekšlikuma. Diskusijas joprojām turpinās un Eiropas parlaments mūsu iniciatīvu atbalsta. Mēs labi saprotam, ka nepieciešams uh, daudz panākt pamattiesību jomā un jāreformē uh, mūsu uh, datu aizsardzības likumdošana. Tas bija par likumdošanas iniciatīvām, kas attiecās uz pamatiesību hartas piemērošanu. Mēs varam te piesaukt Austrijas gadījumu, kad komisija, tā teikt, uzbruka Austrijai, lai uh, nodrošinātu datu aizsardzības iestāžu neatkarību šajā valstī. Ungārija ir vēl viens piemērs. Komisija ir uh, vērsusies uh, tiesā lai cīnītos pret uh, nediskriminācijas uh, principa pārkāpšanu uh, Ungārijā, kad tika radikāli mainīts tiesnešu pensijas vecums. Un Eiropas Savienības tiesa ir pieņēmusi nolēmumu komisijas ziņā. Lūk, Tas ir tas, kas ir panākts. Protams, ir ļoti daudz jautājumu, kas ir saistīti ar pamattiesībām, kur mums uh, vēl vairāk būtu jādara. Mums ir jāturpina strādāt pie tā, lai pamattiesību harta būtu konkrēta, reāla vērtība mūsu pilsoņiem. Ir daudz tehnisku un juridisku problēmu, kas vēl jāatrisina, pirms mūsu pilsoņi varēs pilnībā uh, baudīt pamatiesību hartas uh, priekšrocības. Mēs, protams, uh, cieši sadarbojamies ar pamatiesību aģentūru un Eiropas padomi. Uh, mēs kopā uh, cīnāmies pret rasismu, pret antisemītismu un naida kurināšanu. Arī šis darbs ir jāturpina. Šī cīņa prasa jaunus resursus, mums ir reāli un ļoti praktiski jāizteno pamatiesību hārtas principi, lai uh, nodrošinātu uh, reālu pilsoņu aizsardzību Tāpat mums ir jācinās uh, pret homofobiju. Mums ir jāizteno pieņemtie principi, lai uh, personas ar netradicionālo seksuālo uh, orientāciju nebūtu pakļauti vardarbībai un diskriminācijai. Nu, lūk, es ceru, ka man ir izdevies eh, jums pastāstīt eh, par panākto progresu, par pašlaika īstenotajām iniciatīvām. Komisija ļoti aktīvi rīkojas, kad tiek konstatēts pamatiesību uh, hartas pārkāpums. Un uh, mēs labi apzināmies, ka mums arī turpmāk jābūt modriem un jādara viss, lai pamatiesību harta būtu eh, kā bāka mūsu darbiem gan komisijai, gan dalību valstīm. Tā ir jāievēro, lai eh, reāli kaut kas izmainītos mūsu pilsoņu labā. Un Um, arī Žans Pols Junkers uh, tam pievēršas. Mēs esam gatavi vienmēr uzklausīt arī Eiropas parlamenta viedokli. Paldies, Lebai kundze, un tagad uzreiz uzklausīsim pamatiesību aģentūras direktoru Kjerum kungu. Paldies, priekšsētājs kundze, godātie deputāti. Vispirms es gribētu jūs apsveikt ar jūsu ievēlēšanu Eiropas parlamentā. Uh, jo īpaši apsveicu Lībe komitejas priekšstādātāju un vicepriekšstādātājus pagātnē. Mēs eh, ļoti labi eh, vienmēr esam sadarbojušies ar šo komiteju un ceram turpināt šo sadarbību tikpat veiksmīgi ar jauno komitejas sastāvu. Cilvēku tiesības un cilvēku dzīves. Um, uh, aizsar, dzīvības aizsardzība ir mūsu vērtības, kas ir īpaši svarīgas mūsu pilsoņiem. To pierāda Eirobarometrs. Un mēs uh, zinām, ka mūsu pilsoņi daudz sagaida no Eiropas Savienības institūcijām. Ar lielu prieku es varu šodien jums prezentēt ikgadējo ziņojumu par pamatiesību aģentūras eh, darbību pagājušajā gadā. Un ar lielu prieku es šeit uh, sēžu blakus uh, saviem kolēģiem no Eiropas komisijas un Eiropas padomes. Kā teica Francoāza, mēs nemītīgi sadarbojamies savā starpā. Tas ir ļoti svarīgs faktors. Institūciju sadarbība ir ļoti veiksmīgi attīstījusies pagājušo gadu gaitā. Pirms es pievērsīšos uh, Eh, prezentācijas saturam un detalizēti pastāstīšu jums par ziņojumu. Es gribētu pateikt dažus vārdus par mūsu aģentūru, jo eh, te ir daudz jaunu deputātu. Varbūt ir vērts atgādināt, ar ko nodarbojas eh, pamatiesība aģentūra. Mēs būtībā veicam aptaujas, mēs pievēršamies tam, ko mums saka pilsoņi. Mēs strādājam nevis ar institūcijām, bet ar pilsoņiem. Mūsu aptaujās un aplēsēs, piemēram, mēs nedaudz aptau, nesen aptaujājām 30 tūkstošus sieviešu par viņu pieredzi ar vardarbību un uzmākšanos. Mēs uh, rūpējamies par uh, tiesībām uz cilvēka cieņu un uh, cieņas aizskaršanu. Šādas aptaujas tiek veiktas, lai ievāktu reālos datus, balstoties uz kuriem jūs varētu rīkoties, lai jūs zinātu, kur pastāv kaut kādi trūkumi, kuri nepieciešamas jaunās iniciatīvas. Mēs veicam, protams, arī juridisko analīzi par uh, likumdošanas uh, pietiekamību un īstenošanu. Un tā mēs palīdzam citām institūcijām uh, strādāt pie likumdošanas priekšlikumiem. Mēs uh, gatavojam arī ziņojumus par aktuāliem jautājumiem. Ļoti bieži mums prasa sagatavot uh, konkrētu uh, ziņojumu, piemēram, uh, Klot Morēš uh, ziņojums uh, Uh, bija tātad, pamats um, mūsu uh, darbam. Jūs uh, saņēmāt mūsu atzinumu sarakstu, un jūs redzat, ka vairākus atzinumus pieprasīja arī Eiropas parlaments. Mēs turpināsim atbalstīt jūs un citas institūcijas. Un tagad par uh, uh, ikgadējo ziņojumu, ko mēs šodien jums prezentējam atbilstoši savam mandātam. Tas atspoguļo sasniegumus un arī problēmas 28 dalību valstīs un visā Eiropas Savienībā kopumā. Ziņojumā mēs atzīstam to faktu, ka Eiropas Savienība ir izveidojusi uh, unikālu uh, brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, bet šie sasniegumi pēdējos gados ir cietušas no visai nopietnas spiediena. Ekonomiskā krīze iedragāja gan šos sasniegumus, gan uzticēšanos šiem sasniegumiem. Trūkst uzticības starp cilvēkiem, starp kopienām un trūkst arī uzticības demokrātiskajām institūcijām. Mēs piedzīvojam to, ka šis uzticības līmenis ir jāatjauno. Es uh, tagad neizskatīšu visu ziņojumu un neklāstīšu to detalizēti. Tas ir visai plašs. Pievērsīšos tikai svarīgākajiem jautājumiem. Datu aizsardzība, uh, Eh, naida kūdīšana un diskriminācija, kā arī migrācijas jautājumi. Vispirms par datu aizsardzību. Eh, Snowdena eh, atklāsmes par masu uzraudzību uzsvēra to faktu, ka datu aizsardzība ir apdraudēta. Mēs konstatējam, uh, ka personas dati nepietiekami tiek aizsargāti Eiropas Savienībā. Eiropas parlaments pieprasīja mums izpētīt pamattiesību aspektu un garantijas, kas pastāv uh, attiecībā uz uh, plaša mēroga komunikāciju uzraudzību un mēs līdz šī gada beigām šo atzinumu sagatavosim un prezentēsim parlamentam. Bet runa nav tikai par uzraudzības un datu vākšanas programmām. Runājot par vispārīgo datu aizsardzību, eh, jāņem vērā problēmas ar kontrolas mehānismiem. Mēs konstatējam eh, aģentūras darbā, ka nacionālās uzraudzības struktūras Eiropas Savienībā pašlaik ir pārāk vājas, lai tas varētu veikt savus uzdevumus. Datu aizsardzības iestādes dalību valstīs ir tās, kuram būtu jāspēlē uh, svarīga loma īstenojot datu aizsardzības sistēmas, bet uh, šīm iestādēm trūkst pilnvaru un resursu. Uh, un tāpat jāgarantē šo iestāžu neatkarība. Tad es gribētu uzsvērt, ka jāpievēršas uh, tām iestādēm, tām struktūrām, kas glabā datus, vai tas būtu valsts vai privātās struktūras. Jāpanāk lielāku atbildību datu apstrādātājiem un glabātājiem. Pašlaik esošais ietvars nav pietiekošs. Otrais svarīgais jautājums ziņojumā ir diskriminācija un uh, naida uh, kurināšana. Es gribētu vispirms uh, piedāvāt jums citātu no mūsu aptaujas par LGBT personām. Uh, 26% no 93 tūkstošiem LGBT, un tā tiešām ir bijusi ļoti vērienīga uh, aptauja, tad šie cilvēki izjūt tik daudz diskriminācijas, eh, vardarbības eh, un uzmākšanās, ka tas vienkārši kļūst par eh, normālu dzīves sastāvdaļu. Tas ir fakts, to piedzīvo ikdienā ļoti daudzi cilvēki. 26% no visiem aptaujātajiem, no 93 tūkstošiem, kā es teicu, uh, ikdienā pēdējos piecos gados ir saskārušies ar vardarbību. Viena ceturdaļa no visiem respondentiem saskarās ar vardarbību. Tas ir ļoti augsts uh, procents skaitlis. Un uh, tas pats attiecās arī uz uh, ebreju kopienām un uh, Roma uh, kopienām. Arī šīs kopienas, šīs grupas izjūt nopietnu diskrimināciju un vardarbību. Jāsaprot, ka te runa nav tikai par fiziskajiem uzbrukumiem. Mēs ļoti labi esam demonstrējuši savās aptaujās, ka runa ir arī par uh, baiļu izjūtu kopienās. Piemēram, Pirmā tāda aptauja tika veikta uh, ebreju kopienās, un mēs konstatējām, ka trešdaļa no respondentu ir apsvēruši uh, iespēju atstāt savu valsti, tāpēc, ka nejūtas tur droši. Tas parāda, cik lielās bailēs dzīvo šie cilvēki. Un mēs dzirdējām uh, no LGBT personām, ka 26% eh, saskarās ar vardarbību un eh, izjūt eh, šādu negatīvo spiedienu. Tātad pagājušajā gadā martā Eiropas parlaments pieņem rezolūciju, kas prasa stingrākus pasākumus, lai cīnītos ar rasismu, naidu noziegumiem un ksenofobiju. Padomis secinājumos decembrī pagājušajā gadā Eiropas Savienības padome uh, Uh, uzdevumu mums strādāt kopā ar dalību valstīm, lai uzlabotu paraugu prakšu apmaiņu un um, kopā cīnītos pret naida noziegumiem. Mēs esam izveidojuši darba grupu, kurā strādāja vairāk nekā 20 dalību valstis, un pēc dažiem mēnešiem vēl Itālijas prezidentūras laikā mēs aktīvi turpināsim šo darbu Es eh, jau tagad gaidu turpmākas diskusijas par šo tēmu. Visbeidzot par migrāciju. Es eh, dzirdēju daļu no iepriekšējās diskusijas. Es gribētu uzsvērt arī no savas puses, cik svarīga ir pamattiesību dimensija mūsu darbā ir jāaizsargā tie migranti, kas ierodas Eiropas Savienībā. Vidusjūras darba grupa, kurā arī mūsu aģentūra piedalījās, bija ļoti svarīga iniciatīva. Itālijas organizētā Māri Nostrum operācija ir vēl viena svarīga iniciatīva, kas šeit jāpiemin. Un mēs ceram, ka šis uzsāktais darbs tiks turpināts un tiks vēl stiprināts Frontex plus kontekstā bet jānorāda arī uz citiem aspektiem. Pamatiesību aģentūra uzskata, ka nepieciešams palielināt legālo iespēju uh, skaits, kā cilvēki varētu um, ierasties Eiropas Savienībā, ja viņam nepieciešama aizsardzība. Uh, vēl viens aspekts būtu dalību valstīm skaidri uh, uzņemties sniegt humāno palīdzību migrantiem, kam tas ir nepieciešams. Un jāuzsver, ka tie, kas sniedz šo palīdzību, netiks sodīti. Tas būtu ļoti svarīgs faktors. Mēs redzējām, ka šādas uh, palīdzības neiespējamība bija svarīgs faktors vairākās uh, traģēdijās. Mūsu aģentūra cieši sadarbojas ar Itālijas prezidentūru. Mēs organizējam, piemēram, ikgadējo pamatiesību konferenci šogad, kas pievērsīsies jo īpaši migrācijas jautājumiem. Protams, jārunā par ārkārtas situācijām, uh, par uh, aktuāliem notikumiem, bet arī par uh, stratēģisko plānošanu un situācijas izmaiņām. Šī konference notiks šī gada novembrī. Noslēgumā es gribētu pievērsties vēl vienai sadaļai mūsu ziņojumā. Proti, um, galvenās prioritātes pagājušos uh, trīs gados šajā sadaļā bija Eh, diezgan labs piemērs, pie kā mēs strādājām Eiropas Savienībā, eh, kā mainās pamattiesību eh, joma struktūra. Pašlaik mēs konstatējam, ka ir jau ielikti pamattiesību ievērošanas pamati, bet nepieciešams um, strādāt pie jaunā strateģiska satvara, ko padome ir apstiprinājusi pavisam nesen. Uh, Tas notika pirms dažiem mēnešiem. Mums ir jāpanāk, lai visi juridiskie instrumenti un politikas instrumenti ņemtu vērā pamatiesību aspektus. Un aģentūras darbs rāda, ka esošo standārtu piemērošana nenotiek glūdi. Mēs ierosinām, ka jākoncentrējas uz eh, dažām darbībām, kas izveidotu uh, Uh, stingru satvaru pamatiesību ievērošanai. Mums ir um, pamatiesību stratēģija, tagad tā ir jāizteno, un tā ir jāiesaista politikas ciklā. Politikas cikls, uh, protams, skar visas institūcijas, uh, bet mums ir jāiesaista arī dalību valstu, parlamenti dalību valstu pamatiesību uh, iestādes, lai mēs varētu uh, šo diskusiju veidot plašāku. Lūk, tādi ir ierosinājumi mūsu ziņojumā, un mēs, uh, protams, esam gatavi turpināt šīs diskusijas gan šodien, gan uh, turpmākajos mēnešos. Paldies! Paldies! Un tagad. Uh Bojā kungs no Eiropas padomas. Paldies, priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi, deputāti, ļaujiet man vispirms jums pateikties par to, ka esat pieaicinājuši Eiropas padomas pārstāvi uz šodienas komitejas sanāksmi, kas ir veltīta pamatiesībām. Man šķiet, ka īpašs gods ir uh, ierasties uz šo uzklausīšanu kopā ar Kierumu kungu, kas ir pamatiesība aģentūras direktīvas direktors un Bēls kundze no komisijas. Tas, manuprāt, uh, uzsver, ka Eiropas padome tiek uzskatīta par uh, patiesu partneri, neaizvietojamu partneri cilvēku tiesību aizsargāšanā un veicināšanā Eiropā. Pirms stādīt priekšā Jaglanda kunga ziņojumu par pamatiesībām, es pavisam īsi gribētu runāt par šī ziņojuma kontekstu. Trīs valstu un valdību vadītāju samiti Eiropas padomē, kuri eh, pirmais tika, notika um, 93. gadā un pēdējais 2005. gadā Varšavā apliecināja, ka Eiropas padomas misija jaunajā Eiropas konstrukcijā ir nodrošināt drošību un demokrātisko stabilitāti kontinentā. Tas, ko vēlāk tiks saukts, kas vēlāk tiks saukts par tā saukto soft security. Un tas attiecas uz Eiropas padomas uh, dokumentiem un pieredzi, ko esam guvuši pēdējos 60 gados, kopš pastāvam. Lielākie aktivitāšu sektori ir pirmkārt izstrādāt juridiskās normas, galvenokārt konvencijas, otrkārt pēcdarbs, jeb tas, ko sauc par monitoringu, novērojot, kā šīs normas dalībvalsts īsteno, un trešais sektors ir sadarbības, mētiecīgs sadarbības eh, sektors, ko mēs piedāvājam 47 dalībvalstīm. Saiknes starp šiem trim darbību virzieniem arī raksturo Eiropas padomas pievienoto vērtību, un tas ir tieši šajā uh, pastiprinātajā sadarbības perspektīvā starp šiem trim aktivitāšu sektoriem arī uh, tika lūgts ģenerālsekretārām izstrādāt ziņojumu par demokrātijas cilvēktiesību un tiesiskuma uh, situāciju Eiropā, un šo ziņojumu esat saņēmuši. Tas tika prezentēts uh, ārlietu ministriem Eiropas padomā šā gada 6. maijā Vīnē. Konstatēsiet, ka šajā ziņojumā nav tikai uzskaitīti izaicinājumi un trūkumi, eh, ko ir konstatējuši mūsu uzraudzības eh, struktūras, eh, ir arī ieteikumi par to, kāda veida sadarbību Eiropas padomu varētu piedāvāt savām dalību valstīm, lai uh, cīnītos ar šīm problēmām un novērstu trūkums, kas ir identificēti. Kāda metodoloģija tika izmantota izstrādāt šo ziņojumu? Svarīgi precizēt, ka šis eh, ziņojums eh, eh, balstās tikai uz uh, konkrētiem mehānismiem, kas Eiropas padomē un konsultīvos orgānos. Tiek ņemti vērā arī cilvēktiesību tiesas spriedumi un tiek uzraudzīta šo spriedumu izpilde, ko veids um, ministru komiteja, um, spīdzināšanas novēršanas uh, struktūra un uh, cīņa pret rasismu un ne, neiecietību konsultatīvā komiteja aizsargājot nacionālo mazākumtautību pārstāvis, komiteja par mazākumtautu valodām Eiropā, Greko, cīņa pret eh, konepciju, eh, cīņa pret eh, naudas atmazgāšanu un terorismu finansēšanu, Grēta ziņojums cīņa pret vārdarbību pret cilvēkiem. Tātad jūs pazīstat šos mūsu konsultatīvos orgānus, kā Venēcijas komisiju vai arī citu, kas nodrošina tieslietu sistēmas efektivitāti un arī Eiropas, komisija, Eiropas padomes cilvēktiesību komisārs. Bet ziņojumā netiek uzskaitīts problēmas un trūkuma attiecībā uz valstīm. Uh, bet gan tiek tas sakārtots pa tematiskajām kategorijām. Tātad tas ir, lai neapvainoto izolētas valstis. Šeit e, nav runa par e, rādīšanu uz pirkst, ar pirkstu uz konkrētām vainīgajām valstīm. Šeit ir runa drīzāk par konstruktīvu dialogu ar dalībvalstīm un dalībvalstu starpā, lai rastu veidus, kā uh, risināt identificētās problēmas un trūkumus izaicinājumi un problēmas un trūkumi, kas ir konstatēti uh, vairākumā dalību valstu, ir uh, secībā. Tātad uh, ir pārāk daudz ieslodzīto, ir uh, uh, slikta situācija ieslodzītajiem 30 valstīs, korupcija uh, varas iestāžu aģentu nepiemērota izturēšanās, Romu diskriminācija, tieslietu sistēmas trūkumi, tieslietu sistēmas neatkarības trūkums, uh, un tur ir piesaistīts arī uh, šīs problēmas, kas ir saistīts ar tiesu procesu ilgumu, trūkumi, kas ir konstatēti attiecībā uz migrantiem, uz bēgļiem, uh, un um, vārda brīvības trūkums un mediju brīvības trūkums. Šim sarakstam var pievienot vēl citus pamatiesību pārkāpumus, piemēram, uh, neaizskaramību, uh, nesodāmību, rasisms, naida kurināšana, dažādas diskriminācijas formas, uh, jo īpaši pret LGBT pārstāvjiem. Uh, Priekšsēdētais kundze, tātad mēs konstatējam, ka lielākā daļa jomu, kas uh, tiek konstatēts, arī tieši skar jūsu komitejas darba jomu. Kas tad tiks darīts pēc šī ziņojuma? Nesenajās debatēs par šo tēmātu 47 dalību valstis atbalstīja šo ziņojumu un pozitīvi izteicās uh, par to, ka ir jāveic konkrēti pasākumi pēc šī zinojuma. Šā gadā rudenī ģenerālsekretārs uh, prezentēs konkrētus priekšlikumus attiecībā uz ieteikumiem, kas ir iekļauts ziņojumā. Kā jau es uh, teicu, ziņojums balstās uz tematisku pieeju Tā izstrādāšana ir eh, ļāvusi eh, identificēt eh, vismaz trīs lielākos ienaidinājumus katrai dalībvalstī. Jau vairākus mēnešus notiek konfidenciāls dialogs ar dalībvalstīm, un tur ir arī konkrēti ieteikumi, kas tiek izteikti regulārajos divpusējos kontaktos, ko ģenerālsekretārs uztur ar katru no mūsu dalībvalstīm. valstīm. Un tas arī būs pamats turpmākajiem rīcības plānam, kuru veidosim kopā ar dalību valstīm. Un ideālajā gadījumā katrai dalību valstī vajadzētu izstrādāt savu um, rīcības plānu, kā šos trūkums novērst. Šī ziņojuma izstrāde ļāva Eiropas padomai kritiski vērtēt situāciju un izvērtēt arī savu kapacitāti, palīdzēt dalībvalstīm ievērot pamatiesību un cilvēktiesību hartu un o, no otras puses arī um, novērtēt mūsu monitoringa struktūru darbību un mērķiecīgo sadarbību. Un uh, jāsaka gan arī, ka ir normas, kurām nav uh, paredzēti specifiski mekānismi, lai to ieviešanai sekotu, piemēram, vārda brīvības ievērošanu vai plašsaziņas līdzekļu brīvības ievērotošanu. Protams, cilvēktiesību tiesa vairāk kārt uh, spriež par šiem jautājumiem, bet tas vienmēr ir pēc šī fakta, pēc tam, kad ir noticis pārkāpums un nav nekāda mehānisma, kā novērst šos pārkāpumus. Un tāpēc ir jādomā, kā izveidot mehānismus, ar kur palīdzību varētu ātri reaģēt uz šādām situācijām. Un tas pats attiecas uz organizēto noziedzību vai terorismu. Otrkārt, uh, vairākiem mehānismiem būtu ātrāk un efektīvāk jārēģē uz steidzamības situācijām, uz ārkārtas situācijām, lai nodrošinātu ad hoc vizītes uh, valstīs. Piemēram, tagad uh, spīdzināšanas apkarošanas komitejas pārstāvi varēja ierasties, uh, piemēram, saistībā ar Maidānu laukumu notikumiem. Uh, uz vietas, lai eh, risinātu problēmas. Un ir jāizstrādā arī brīni, agrīnās brīdināšanas mehānisms, lai uh, laicīgi informētu uh, vadošās struktūras Eiropas padomē par cilvēktiesību pārkāpumiem. Jau ilgāku laiku strādājam pie šādas sistēmas izveidas, uh, ņemot vērā plašsaziņas līdzekļu brīvības pārkāpumus un īpaši žurnālistu drošību. Ceturtkārt, uh, Eh, mehānismiem būtu jābūt spējīgiem darboties arī neatrisinātu konfliktu reģionos, iesaldēto, tā saukto iesaldēto konfliktu uh, reģionos, uh, piemēram, Piedņestrā, Abhāzijā vai uh, Dienvidosetijā. Un ziņojuma izstrāde ir ļāvusi arī konstatēt jaunas normatīvās prasības, piemēram, jauni uh, Eh, tehnoloģija attīstība, informācijas sabiedrības attīstība, kas noteikti liks mums pieņemt jaunas normas. Un eh, ziņojuma izstrādes darbs eh, tagad ļaus mums labāk plānot un vēl strateģiskāk īstenot mērtiecīgas sadarbības aktivitātes uz vietas, proti palīdzības aktivitātes mūsu dalību valstīm. Uh, Dāmas un kungi parlamentārieši, priekšsādātais kundze, ļaujiet nobeigumā man izteikt dažus vispārīgākus novērtojumus. Eiropas padomes pieredze, ko iekļauj šis ziņojums, arī ir unikāla, un es ceru, ka jūs vēl vairāk nekā jūs jau to darāt, varēsiet gūt uh, labumu no secinājumiem, kur izteikuši mūsu monitoringa struktūras, un uh, Jaglanda kungs, ģenerālsekretārs, arī būs 5. tātad bija 5. novembrī jūs komitejā, un uh, Viņš arī ir gatavs sniegt objektīvu informāciju, kas ir mūsu rīcībā par trūkumiem un izaicinājumiem, ar kuriem saskaras eh, Eiropas padomas dalība valstis, taiskātā arī 28 ES dalība valstis. 6. maijā ārlietu ministru komiteja Eiropas padomē uh, apliecināja, ka Eiropas padomas un Eiropas Savienības partneru attiecības ir strateģiski svarīgas un tāpēc arī pozitīvi novērtē Eiropas Savienības ārlietu ministru iniciatīvu pozitīvu ieguldījumu dot cilvēktiesību un pamatiesību ievērošanai un jānovērš ir dubultošanās, pārklāšanās, un to pašu mēs atrodam arī uh, saprašanās memorandā, ko 2007. gadā parakstīja Eiropas padomu un Eiropas Savienība. Un uh, tagad arī notikuma attīstās pareizajā virzienā, par to ir liels prieks, jo īpaši atsaucos uz sadarbību ar Venēcijas komisiju nesenajā tiesiskuma ietvara gadījumā, ko pieņēma Eiropas komisija vai arī, piemēram, uh, Uh, sadarbību ar tā saukto sepēžu un lieliskā sadarbība ar uh, uh, Eiropas Savienības pievienošanos Greko struktūrai, kas ir korupcijas novērošanas struktūra Eiropas padomē. Un mēs ar nepacietību arī gaidām uh, Eiropas Savienības tiesas spriedumu par Eiropas Savienības pievienošanos Eiropas cilvēktiesību komisijai uh, konvencijas, atvainojos, eh, tas noteikti pastiprinās eh, institucionālo sadarbību starp eh, Eiropas padomu un Eiropas Savienību, un mēs arī ceram, ka Eiropas parlaments un jo īpaši jūs komiteja šo procesu atbalstīs. Paldies! Ah, paldies, liels paldies, un paldies par šo informāciju, ko jūs sniedzāt mūsu komiteja, darbie kolēģi. Mums ir ļoti garš runātājs sāraksts. Visi vēlas izteikties, un tāpēc tūlīt slēgšu šo so sarakstu un nolasīšu šos te uzvārdus. Es jūs ielikšu sarakstā, bet nu tad gan. Labi, vēl divas, bet tad gan viss. Labi? So and I read up. Labi, tad izlasīšu šos uzvārdus. Pirmkārt došu vārdu koordinatoriem. Uh, Tā būs pirmā kārta. Homēras kundas vietā Bekera kungs gribēja runāt. Tātad Bekera kungs, Cipels kundze, Vikstēms kundze. Un tad vārds būs deputātiem. Un es tiešām gribētu jūs lūgt ievērot uh, pusotras minūtes, divu minūšu ierobežojumu, lai varētu uzklausīt arī atbildes. Intveld, Mr. Krisogonos, uh, Mrs. Gomez, Mrs. Stevens, Mr. Šogor, Mrs. Post, Mr. Čaki, Mr. Uh, Lenars, uh, Mr. Jurek, Madam Sebalos and Madam Vergia. Did you hear your name? Vai jūs dzirdējāt savu uzvārdu? Anē, Kjangas kundze un Materas kundze. Saraksts ir slēgts, un tagad sāksim. Bekerkungs, lūdzu. Priekšsēdētājs kundze, sirsnīgs paldies, liels paldies arī visiem trim viesiem. Viņi pārstāvēja tādas ļoti uh, svarīgas, stabilas uh, eh, cilvēktiesība institūcijas, un es gribēju uzdot divus jautājumus, nu varbūt bez tādiem liekiem paskaidrojumiem. Gribēju pateikt, ka ir uh, radies tāds priekšstats, ka pamatiesību hartas institucionālā nozīme Eiropas pilsoņiem nemaz nešķiet tik klātesoši. Cilvēki Eiropā nezin, ka te ir runa par tādu uh, stabilu tiesiskumu garantiju institūciju, kas īstenībā ir viena no galvenajām cilvēktiesību pamatiesību aizsardzības struktūrām. Nu, tas patiešām ir liels uh, trūkums, ka pilsoņi uh, nav pietiekam labi par to informēti. Mums noteikti par to uh, cilvēki ir jāinformē. Lūdzu, atbildiet man uz jautājumu, ko jūs uh, domājat darīt šajā kontekstā. Otrs jautājums. Mēs piedzīvojam ļoti daudz naida kurināšanas, uh, noziegumu, naida runu. Uh, un jūsu ziņojumi to arī pierāda. Gribēju pavaicāt bez liekas minstināšanās, nu labi, mēs te varam runāt par uh, pret islamu vērstu naida kurināšanu un, un gan runās, gan emuāros, gan tīmekļa vietnēs, arī mākslā un kultūrā mēs to piedzīvojam. Gribēju pavaicāt. Uh, Kad beidzot tiks izstrādāta Eiropas um, iniciatīva, lai to varētu saistoši aizliegt ar juridiskiem līdzekļiem? Protams, tas prasa visas struktūras un analīzes, bet es gribēju pavaicāt tādēļ, ka Austrijā zinu, ka Austrijas valdība pie tā ir sākusi strādāt, un uh, e, dalība valstī, tātad Austrijā būs uz nacionālā līmenī šāds aizliegums, un, protams, es esmu Eiropietis, es nedomāju, neskatos uh, tikai uz to, kas notiek manā dzimtenē, domāju, ka e, iniciatīva ir steidzām nepieciešama Eiropas līmenī. Paldies, Zīpels kundze, lūdzu, paldies! Bekera kungs, ja jūs uh, sūdzaties par to, ka daudzi pilsoņi nav informēti par to, eh, kāda ir šī pamatiesību struktūra, uz kuru viņi varētu atsaukties, bet īstenībā viss ir daudz ļaunāk. Ir daži politiķi, kas nu vai par to nav informēti, vai vispār to eh, neņem vērā. Kas tad notiek Eiropas Savienībā? Jā, mēs varam teikt, nu, ir jau ļoti jauki, pie mums jau viss notiek daudz labāk nekā citās pasaules daļās, bet ir daudz ziņojumu, kas mūs informē par eh, ļoti rūpiem cilvēku tiesību pārkāpumiem, pamatiesību pārkāpumiem, kas nekād nav savienojami ar tiesiskas valsts principiem. Tiek diskriminēts nevien dažādas cilvēku grupas, eh, nē, tās arī, diemžēl, piedzīvo vardarbību ikdienā. Te mēs runājam par LGBT, e, eh, par eh, migrantiem, romu ģimenēm, bet eh, tie pat nav visi cietēji. Ir ļoti daudz cilvēku, kas ir izslēgti no sabiedrības, viņi nevar doties uz izglītības iestādēm, viņiem nav pieejas citiem pakalpojumiem, un es domāju, ka mēs nevaram tā vienkārši būt ļoti apmierināti paši ar sevi un gulēt uz lauriem, domājot, ka viss ir vienkārši perfekti. Daudz runāja arī par datu aizsardzību, un Gujāra kungs teica, ka uh, informācijas sabiedrības attīstība par, ir jāpapildina ar jauniem pakalpojumiem, jaunām tehnoloģijām, bet, protams, arī jaunām normām, bet, diemžēl, tās jau ir kaut kur aizkavējušās. Uh, Eiropas padomu neko nav teikusi par Eiropas datu aizsardzības paketi, un mēs tagad piedzīvojam, eh, ka šis NSA skandāls, kad viena valsts izspiego citas valsts pilsoņus, šajā digitālo pakalpojumu ērā mums ir jādara ļoti daudz, lai mēs eh, ietu vienā solī līdz laikam. Ja mēs turpināsim uh, darīt tā, ka būs Eiropas šie mākoņi, viedās mašīnas, viedie leduskapi un, un tā tālāk un tā joprojām, tad. Un nebūs attiecīgs Eiropas likumdošanas, tad īsnībā mēs uh, Uh, ļoti lielā tempā darīsim to, lai iznīcinātu mūsu galvenās vērtības uh, - vārda brīvība, viedokļa brīvība, pamatiesības, cilvēktiesības. Mēs tā tad uh, nepieņemot skaidrs normas šajā jomā, patiešām sastopamies ar lielu risku. Paldies, Vīkstrēms kundze! Paldies! Paldies par šīm interesantajām prezentācijām. Uh, ļoti uzmanīgi klausījos visos trijos runātājos un paldies arī par dokumentiem. Es gribēju runāt par situāciju vienā konkrētā valstī, Ungārijā. Nu, mēs par Ungāriju dzirdam ļoti daudz, un tas mums neļauj gulēt mierīgi. Lūk, šis pēdējais ziņojums no žurnālistiem bez robežām un Orbana kunga paziņojums, ka viņš vēlas pielikt punktu liberālajai demokrātijai, ir tikai uh, aizberga redzamā daļiņa. Ir uh, dzirdēts par uh, to auditu, ko veica uh, uh, Ungārijas iestādes, daudzos um, NVO Ungārijā, kas saņem finansējumu no Norvēģijas, un uh, augsta ranga ierēģi arī pauda dažādas apsūdzības šīm organizācijām. Tāpat tika ieviests jauns likums par uh, mediju aplikšanu ar nodokļiem. Tas arī varētu ļoti lielā mērā kaitēt mediju neatkarīgai un plurālismam. Nu, mēs jau esam ar to saskārušies kopš 2010. gada, kad Ungārijā tika tiek pieņemti jauni likumi. Es gribēju no visiem trim runātājiem dzirdēt, ko jūs domājat par pašlaik Ungārijā notiekošo. Kā jūs varētu komentēt vienā ES valstī notiekošo un kādas sankcijas jūs varētu ieviest? Un vēl viens jautājums tieši Lebai kundzei. Uh, Kad eh, komisija laida klajā paziņojumu par jauno eh, mēdīju uh, tiesiskuma mehānismu, komisija teica, ka instruments jau uh, ir stājies spēkā un to var izmantot, vai komisija ir paredzējusi uh, Uh, uzsāk procedūru pirms 7. panta, ņemot vērā to, ka tiesiskums Ungārijā regulāri tiek apdraudēts, un mēs šeit uh, pieredzam arī tādu potenciālu nopietnu ES vērtību apdraudējumu. Es zinu, ka jūs esat uh, eksperti, patiešām ļoti labi eksperti, lai izvairītos no skaidra atbilžu došanas, bet nu lūdzu atbildiet uz maniem jautājumiem. Tas taču viss notiek tepat Eiropas Savienības dalību valstī. Un tagad Lopes Agilara kungs. Paldies! Es domāju, ka tas ir cieši neatraujami saistīts ar Eiropas parlamenta cieņu, kad mēs runājam par pamatvērtībām, cilvēktiesībām. Un, ja šīs prezentācijas tam pieskars, protams, mēs ļoti uzmanīgi tajās ieklausāmies. Gribēju pavaicāt vai pamatvērtību struktūra tiek apdraudāta, ņemot vērā, piemēram, ekonomisko krīzi, recesiju, vai e, tas ir pasliktinājis uh, pamatiesību hartas redzamību un klātas, klātbūtni Eiropas Savienībā. Un Atsaucoties uz jūsu prezentācijām, gribēju uh, uzzināt detalizētāk informāciju pirmkārtām par migrāciju. Tur vienmēr ir šī eksploatācijas un cilvēku tirdzniecības dimensija. Ja mēs runājam par nelegālu migrāciju, it sevišķi tas attiec uz sievietēm, uz seksuālu izmantošanu. Gribēju dzirdēt uh, vairāk detaļu, uh, it sevišķi no pamatiesību aģentūras um, skatu punktu raugoties aizvien vairāk sieviešu tiek seksuāli uh, eksploatētas Eiropas Savienībā, un jāsaka, ka šis noziegums īpaši bieži ir vērojams uh, atsevišķās dalību valstīs. Otrakārt, vai tas tiesa, vai tieši pretēji tās ir pilnīgas muļķības, ka mixture between statehood Vai uh, šeit ir vērojams uh, tāds sajaukums uh, starp reliģiju un valsti, sekulārismu? Trešais jautājums ir par lingvistisku, lingvistisku ainavu un pluralitāti. Mēs esam pieredzējuši uh, ka vairāki reģioni Eiropā prasa tādu kā valsts status piešķiršanu, vai tas mums varētu radīt bažas par pamatiesībām un arī demokrātijas un tiesiskumu eh, principiem. Ir, piemēram, reģioni, kas pieprasa neatkarību, eh, pašpārvaldes institūciju izveidu vai pat valsts statusu. Nu, kā tas sasaucas ar tiesiskumu un demokrātisko principu konsekvenci? Vai tie tagad nav apdraudēti? Tagad par Ceturtais jautājums par uh, cietumiem. Uh, Ekonomiskā krīze, diemžēl, eh, situācija cietumos aizturēšanas iestādēs ir uh, smagi pasliktinājusies. Bija Itālijā kādā cietumā netālu no Neapoles, nu tur uh, es skatīju briesmīgas ainas. Vai jūs varētu kaut ko pastāstīt par sliktu attieksmi pret ieslodzītajiem, par uh, spīdzināšanu Eiropā? Nu, būtu par to ļoti pateicīgs. Intfelds kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es jau uzreiz atvainojos, ka nevarēšu palikt līdz sēdes beigām. Uzklausot visus trīs runātājus, man radās iespējas, ka viņi dzīvo uz citas planētas. Tas, kā viņi atspoguļoja pamatiesību situāciju, īpaši abi kungi. Uh, Un komisija teica, nu viss ir ļoti skaisti un jauki, mēs visam rūpīgi sekojam, nu, bet tiešām mēs runājam par vienu un to pašu. Es jau to esmu atkārtojis neskaitāms reizes. Es uzskatu, ka Eiropas komisijas uh, cīņa par pamatiesību ievērošanu patiešām rada dziļu vilšanos, ja Lebai kundzei ir taisnība, ka uh, Eh, pamatiesību hartai ir jābūt taustāmai realitātei, ko izjūt pilsoņi. Nu, domāju, ka nav neviena paša pilsoņa, kas varētu godīgi pateikt, ka Eiropas komisija pēdējo piecu gadu laikā būtu aizstāvējusi viņa pamatiesības. Nu, Liebaiskundz, paklausieties, ko teica abi kungi. Vai cilvēkus patiešām komisija ir aizsargājusi, ievērot viņu pamatiesības? Jā, tā ir bijis. Nē, tā nav bijis, jo komisija ir bijusi pārāk pazemīga un bailīga un nav arī pat uh, eh, dalību valsts kauninājusi, kas nav ievērojuši pamatiesības. Vienu piemēru minēja uh, nu pat kolēģe un. Uh, Orbāna kungs teica, ka mums vairs nav imigrācijas, jo ir jau desmit miljonu uh, romu cilvēku Eiropas Savienībā, kas uh, dara visu smago un netīro darbu. Nu, ko komisija var teikt par šādiem komentāriem? Un gribēju pavaicāt, vai uh, komisija joprojām atsakās ieviest LGBT veltītu ceļa karti un kā jūs beidzot garantēsiet mūsu privātuma aizsardzību. Uh, Rezumējot, varu teikt, lasot avīzes, es varu secināt, ka uh, Junkera kungs ir vispār gatavs atteikties no pamatiesībām kā atsevišķa uh, komisāra portfeļa un vēlas uh, to vienkārši piekļaut, iekļaut tiesiskuma un iekšlietu portfelī. Nu, es nezinu, es ceru, ka, ir tikai, ka tās ir tikai baumas. Paldies! Krizija Gonas kungs, paldies! jāsaka, ka pamatiesība harta ir pilnīgi nerealistiska. Pamatiesības tiek pārkāptas katru dienu arī uh, Dienvidu Eiropas um, valstīs, ņemot vērā trojkas uzspiesto politiku, un to atbalsta komisija. Gribēju arī pastāstīt uh, vairāk par Grieķijā notiekošo ņemot vērā trojkas uzspiesto politiku un memorandus, kas to papildina. Jāsaka, ka tika samazinātas algas par 32%, un tas ir pretrunā pamatiesībām. It sevišķi eh, sas, Tas ir pret 21. pāntu pamatiesību hartā, kur ir runāts, ka nedrīkst cilvēkus diskriminēt pēc vecuma. Līdzīgi, līdzīga likumdošana attiecas arī uz uh, uh atlaišanas līkumu, tas ir pret 30. pamatiesību hartas pāntu, tātad tagad cilvēks ir vieglāk atlaist no darba Grieķijā un uh, Jāsaka, ka esošās sociālās garantijas tiek iznīcināts, runājot arī par uh, to termiņu, uh, kas ir jāievēro atlaižot no darba tālāk. Pensija jautājums. Pensijas ir samazināts uz pusi un uh, atsevišķām sabiedrības grupām pat pensijas ir atceltas. Tas pilnībā pārkāp 34. pamatiesību uh, Eh, hartas pāntu, kur ir runāts par sociālo garantiju saglabāšanu. Nu, tagad par veselības aprūpu. Arī šeit trojka ir eh, gājusi liels soļus uz priekšu. Uh, tur ir runāts arī par uh, brīvu piekļuvi, tātad attiecīgajā pamatiesību hartas pantā ir runāts par brīvu piekļuvi veselības pakalpojumiem, bet trojkas politika arī šo principu ir iznīcinājusi. Daudzi cilvēki pat vairs nevar atļauties nopirkt zāles, uh, aizbraukt uz slimnīcu, cilvēki uh, tad mēģina paši ārstēt sevi un Nu, tā ir pilnīga pretruna līdz ar to, ka šeit kāds runā par pamatiesību uzlabošanu. Pamatiesības tiek pārkāptas dienu dienā un uh, tās eh, tiek padarītas aizvien plānākas. Eiropas Savienība strādā tikai tirgu interesēs. Vienīgais pants, uh, kas tiek ievērots, vienīgais likums, kas valda, ir uh, budžeta disciplīna, un jo tā tas turpināsies, ar pamatiesībām kļūs aizvien ļaunāk. Un, nu, tās viss ir tikai laika jautājums. Paldies. Uh, I... Es baidos, ka man arī jāturpina kritiskie izteikumi pret uh, komisiju komisija nav tikai neizdarīga, bet komisija ir atbildīga par pamatiesību pārkāpumiem dalībvalstīs. Trojkas politika ir tam par iemeslu, kā teica kolēģis. Es to ļoti labi apzinos. Un es domāju, ka komisijai vajadzētu veikt pētījumu par to, kā ir uh, mainījušies uh, Uh, pašnāvību skaitļi ne jau runa par bankieriem, bet par parastajiem cilvēkiem, kurus ir skārusi trojkas politika. Runa ir par tiesību uz dzīvību, tiesībām uz dzīvību, par galvenajām pamattiesībām. Mēs uh, uh, varam runāt arī par bērniem, kas ir spiesti pamest skolu, par pensionāriem, kas ir uh, zaudējuši savas pensijas, pensijas, kas tika nozaktas Es uh, Eiropas padomes uh, ziņojumā ar interesi izlasīju uh, sadaļu par skaidru sasaisti starp korupciju, naudas atmazgāšanu no vienas puses un pamatiesību un tiesiskuma neievērošanu no otras puses. Jo valdības, piemēram, manā valstī vai Grieķijā, saka, nav naudas, tāpēc mums ir jāizno šāda politika bet nauda taču pastāv, tikai šī nauda ir uh, offshore rēķinos, uh, nodokļu paradīzēs, tur tā nauda ir, un uz to norāda Eiropas padomas ziņojums. Dalību valstis cenšas īstenot šo trojkas politiku un rezultātā um, um, notiek šie pārkāpumi vajadzētu cīnīties pret šiem noziegumiem, vajadzētu konfiscēt uh, ieguvumus no šiem noziegumiem. Un tad komisijai, diemžēl, tiešām jāskatās tieši no šī skata punkta uz ziņojumiem uh, par uh, pamatiesībām. Jums vajadzētu ņemt vērā arī parlamenta ziņojumus par trojkas politiku. Vēl gribu teikt, ka, protams, tas viss ietekmē sociālos dienestus, bet tas ietekmē arī tiesību sargājušo institūciju funkcionēšanu. Cik daudzu, cik daudzi džihādisti ir Eiropas Savienībā, cik daudz jaunie cilvēki uh, nesaredz nekādas nākotnes iespējas un tāpēc uh, padodas uh, radikāļiem. tika uh, piesaukts Orbāna kunga izteikums par to, ka viņš nevēlas uh, liberālu demokrātisku valsti. Mēs zinām, uh, kā viņš rīkojas attiecībā uz cilvēktiesību organizācijām un tā tālāk. Paldies, Stīvens Kunze! Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, priekšsēdētāji. Gribēju pateikties trim runātājiem par interesanto prezentāciju. E, neatkārtošu to, ko jau teica kolēģi, bet mums pret šo problemātiku ir jācīnās visiem spēkiem, ja mēs runājam par e, privātajiem datiem, kas skar veselības stāvokli Ir daži, kas vēlas uzzināt, kāds ir jūsu veselības stāvoklis, bet viņiem nav nekādas, eh, nu, nekāda pamata to zināt, piemēram, informācija par ģenētiskām slimībām un novirzēm un tā tālāk. Ja mēs runājam par naida noziegumiem, uh, Mums ir ļoti labi e, jāmēģina analizēt šo noziegumu apjoms un iemesli. Es Esmu lasījusi daudz ziņojumu par antisemītismu, par naidu pret LGBTI kopienu, bet vai e, kāds ir veicis pētījums par to, ka ir arī naids pret cilvēkiem ar īpašām vajadzībām? Arī cilvēki ar īpašām vajadzībām Eiropā ir minoritāte, tāpat kā visā pasaulē. Vai jums arī šķiet, ka šiem cilvēkiem tiek pievērsts ļoti maz uzmanības? Lūdzu, neaizmirstiet arī šo cilvēku kategoriju. Jūs te runājat par uh, naida nozoigumiem. Bieži vien cilvēki ar īpašām vajadzībām mūsu sabiedrībā sastopas ar. Um, uh, Um, nu, diskrimināciju, jo viņi nevar visu, visam piekļūt tāpat kā uh, veseli cilvēki. Cilvēki ar īpašām vajadzībām joprojām gaida Uh, kaut kādu uh, lēmumu, lai viņi varētu bez ierobežumiem piekļūt visām dzīves jomām, sportā, kultūrā un tā tālāk. Nu, kad beidzot tiks izstrādāt kaut kāda likumdošana šajā jomā? Ne jau tikai diskriminācija darba vietā, bet arī, piemēram, sporta klubos, uh, piekļuvu kultūras iestādēm un tā tālāk un citās ikdienas dzīves jomās. Jāsaka, ka diemžēl šī uh, nav prioritāra politika. Bēļģijā daudziem cilvēkiem ar ierobežojumiem nav pietiekam daudz naudas, viņi nevar atļauties iegādāties visu, kas viņiem ir nepieciešams, bet Eiropas līdztiesības institūts vēlas kaut ko darīt lietas labā tikai tad, ja viņi ir um, jau iepriekš pārliecināti, ka viņi uzvarēs šajā prāvā. Mums ir jāprasa, lai valdība uzņemtos tādu paraugu lomu. Paldies! Jo, Mr. Šogor. Paldies. Uh... Šogor kungs. Paldies, man ir uh, jautājums Kēram kungam jo pamatiesība aģentūra vāc informāciju, kas ļauj panākt pamatiesību ievērošanu visur Eiropas Savienībā. Bet šķiet savādi, ka jūsu ziņojumā nav runas par tradicionālajām minoritātēm, par tradicionālajām tautībām. Kā jūs uz to atbildēsiet? At etniskās minoritātes tiek ignorētas. Kāpēc tas tā notiek? Un Kā jūs varētu nodrošināt, lai arī etniskās minoritātes kļūtu par prioritāru grupu? Nepieciešams taču uh, panākt pilnvērtīgu um, aizsardzību. Es te nerunāju par migrantu kopienām, bet par tradicionālajām etniskajām minoritātēm. Aptuveni 10% no Eiropas Savienības iedzīvotājiem pieder pie šīm minoritātēm. Uh, paldies! postkundze. Paldies! Liels paldies arī trīs runātājiem! Es piedaru pie tiem kolēģiem, kas ir kritiski noskaņoti, jo īpaši attiecībā uz tiesībām, kas ir pretrunā cita ar citu Šajā parlamentā, piemēram, ir uh, labējie spēki, kas ir pret demokrātisku procesu. Eiropas Savienībai vajadzētu rīkoties ļoti piesardzīgi un ļoti stingri jāiestājas pret rasismu un naidu. Parlamentā ir labējo partiju uh, pārstāvji arī no Zviedrijas un vēlēšanu kampaņā kā arī Zviedrijas nacionālajā kampaņā eh, tika izmantoti naidpilni saukļi un ehm, šis partijas eh, izteicās pret romiem, eh, pret citām minoritātēm. Domāju, ka nepieciešams ņemt vērā šādus izteikumus īpaši naidīgi um, šie politiķi izturējās pret romiem. Mums vajadzētu uh, aizstāvēt šo minoritāti, jo cilvēki taču nevēlas uh, palikt uz ielas, vajadzētu piedāvāt viņiem uh, uh izmītināšanas iespējas un kopumā jācinās pret diskrimināciju. Tika runāts arī par vardarbību pret sievietēm. Arī tā ir lielā problēma. Piemēram, sieviešu tiesības uz abortu. Šķiet, ka pašlaik situācija attīstās pilnīgi nepareizā virzienā. Mums jāsaprot, ka tas, kas notiek Eiropā, skar dzimumu līdztiesības lietas. Mēs neesam vēl uh, redzējuši nekādus konkrētus pasākumus, kas ļautu izbeigt diskrimināciju pret sievietēm. Un um, gadījumos, kad, piemēram, tiesības uz uh, brīvi, brīvu viedokļu paušanu uh, ir pretrunā ar citām tiesībām. Uh, mums ir jādomā arī par nākamajām paudzēm. Vai tad tiešām mūsu bērniem skolā vajadzēs uzklausīt uh, nacistu viedokļus, nacistu argumentāciju? Zviedrijā pašlaik Eh, ebreju kopienas pārstāvī saka, ka viņi nekad vēl nav tā baidījušies eh, par savu dzīvību kopš 45. gada. Ir uh, daudz bezpajumtnieku, kas arī jūtas apdraudēti, un uh, ir liels problēmas ar policijas vardarbību pret romiem un arī citām grupām. Yes. Lūdzu, nākamais runātājs. Paldies priekšsēdātāja Saka Šaki kungs. Es uh, uh, atbalstu kopējo satvaru uh, pamatiesību aizsardzībai un ceru, ka minoritāšu jautājumi tiks pienācīgi ņemti vērā. Eiropas parlaments jau vairāk kārt pieprasīja uh, no komisijas pēdējo reizi mūsu rezolūcijā par pamatiesībām uh, kas tika pieņemta šī gada februārī. Mēs pieprasījām izveidot politikas standartus, lai aizsargātu nacionālās minoritātes, lai netiktu piemēroti dubultie standarti, kas izšķirtu starp kandidātu valstīm un dalību valstīm, izmantojot Kopenhāgenes kritērijus. Runājot par nacionālajām, tradicionālajām minoritātēm, es domāju par tiem Eiropas Savienības pilsoņiem, aptuveni 10% no visiem iedzīvotājiem, kas nav imigranti, kas vienmēr ir dzīvojuši Eiropas Savienībā, kas tu simt, gad, simt uh, eh, gadus jau un vairāk dzīvo šeit un veicina Eiropas Savienības ekonomisko labklājību. Tāpēc es gribētu jautāt komisijai un pamatiesību aģentūrai konkrēti plānojat, uh, lai risinātu šo jautājumu? Ko jūs darīsiet tradicionālo etnisko nacionālo minoritāšu labā un kāds uzraudzības mehānisms tiks izstrādāts? Vai jūs izstrādāsiet uh, visaptrošu plānu uh, tradicionālajām minoritātēm, reģionālajām valodu grupām un kā funkcionē šis uzraudzības mehānisms? Paldies! Lenārds kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es izteikšos uh, gana īsi. Mums ir jāparūpējas, lai tiesiskums patiešām būtu realitāte. Tas uh, ir nepieciešams un galvenais priekšnosacījums arī šeit ir uzticība, lai cilvēki uzticas viens otram, lai viņi uzticas arī institūcijām, kas viņus aizsargā. Uh, Mēs eh, bieži vien pieprasām, lai citas valstis eh, sakārto savu duļu priekšu, bet eh, mums arī ir daudz darāmā šajā kontekstā. Trīs ziņojumi, kurus uzklausījām, pierādīja, ka ir ļoti daudz lietu, kas nav sakārtots un mums ir jāsāk rīkātos. Pirmām kārtām pamatiesību aģentūrai ir jāizveido strateģisks ietvers Eiropas Savienībā. Es gribēju pavaicāt, kā tas viss izskatīsies, vai jūsu acu priekšā jau ir kaut kāda konkrēta vīzija. Uh, Vai tiks uh, veiktas analīzes attiecīgi uz katru dalību valsti, kā tiks uh, gatavoti šie ieteikumi, un mums ir nepieciešami jauni instrumenti, lai tos veiktu. Piemēram, septītais pāns jau ir mūsu rīcībā, uz to bieži vien atsaucas, kāda būs Eiropas parlamenta loma šajās procedūrās, uh, strādājot pie ietvara. Un Es atceros, ka pirms dažiem gadiem ārlietu ministru padomē viens Nīderlands ministrs teica, ka arī šie jautājumi ir jāiekļauj Eiropas Savienības līmenī. Gribēju pavaicāt, kā norisinās diskusijas padomē, vai jūs esat gatavi nākotnē jau spērt konkrētus soļus šajā virzienā. Paldies! Jo, Mr. Jurek. Paldies, Jureka kungs! Paldies, priekšsādātāji! Es Eh, gribu pievērsties tikai Eiropas padomes ziņojumam, jo šī ir reta iespēja runāt ar Eiropas padomes eh, pārstāvi. Mēs visi esam šīs padomes locekļi, un šī ir lieliska iespēja kopā apsvērt svarīgos jautājumus. Šajā ziņojumā ļoti labi atspoguļota situācija ar Ukrainu. Demokrātijas ierobežojumi eh, tiesvedības problēmas bija tas, kas izraisīja revolūciju. Šajā ziņojumā ļoti labi atspoguļota arī Krievijas uh, vardarbība pret uh, Krīmas pussalu. Bet uh, nav runas par demokrātiju Krievijā. Mēs visi mūsu valstis ir Eiropas padomas dalībnieces. Šajā padomē mēs strādājam kopā ar Krieviju. Uh, un mēs nedrīkstam pievērt acis uz uh, situāciju šajā valstī, kad, piemēram, uh, reālā konkurence prezidenta vēlēšanās nav iespējama. Mēs uh, runāsim ar, ar Borisu Akuņinu, kas ir liels rakstnieks, kas turpina Buņina un citu lielo rakstnieku tradīcijas. Un ir uh, skaidras problēmas ar varu. Mēs šodien pieminējām Ungāriju, uh, valsti, kur uh, ir problēmas ar demokrātiju. To mēs nosodam, bet mēs pievēram acis uz situāciju Krievijā, kur demokrātijas trūkst. Es domāju, ka Eiropas padomē vajadzētu skaidri un klāji runāt par demokrātijas problēmām šajā valstī tagad Krievija iebrūk kaimiņu valstī. Mēs nevēlamies um, lūkoties, uh, kas tad īsti notiek. Kāda ir situācija šajā valstī? Mēs zinām, ka asociācija memoriāls uh, runā par komunisma upuriem uh, Krievijas uh, sabiedrībā tā ir uh, minoritāte un uh, cieši arī nacionālās minoritātes. Es domāju, ka mums vajadzētu pievērsties vēl vairāk situācijai šajā valstī, pirms notiks vēl kaut kas, jo uh, varas nostāja nemainās. Paldies, Sebalas kundze. Liels paldies! Paldies visiem trīs runātājiem! Mēs eh, saņēmām ar ļoti interesantus ziņojumus. Protams, Eiropas Savienībā mēs eh, ļoti aktīvi vienmēr kritizējam citus kaimiņu valstis, kur eh, notiek kaut kādi pārkāpumi. Bet, kad runa ir par Eiropas Savienības valstīm, kaut kā mēs kaunējamies. Vajadzētu tomēr saukt pārkāpējus vārdā, tāpat kā mēs to darām, kad runa ir par trešajām valstīm. Eiropas Savienībā mēs vienkārši pieņēmam, ka visi rīkojas kā pienākas, bet tas, diemžēl, tā nav. Situācija Ukrainā, protams, ir satraucoša, bet palūkojieties, uh, kādi likumi ir pieņemti Spānijā, likumi pret demonstrācijām. Uh, tas pārkāp taču pamattiesības. Mēs uh, varam runāt par pārkāpumiem attiecībā uz patvērumu meklētājiem, par pamatiesību pārkāpšanu un tā tālāk. Es gribētu lūgt komisijai atbildēt, vai notiek kaut kāds konkrēts darbs pie pamatiesību stratēģijas. Šādai stratēģijai vajadzētu paredzēt atskaitīšanos katrai valstī, Nav nekā slikta ar principu naming and shaming. Vajadzētu nosaukt vārdā tos, kas nepilda savas saistības. Visām dalību valstīm uh, ir savas problēmas. Neviens nav ideāls. Es uh, eh, katrā gadījumā ierosinu uh, neatlikt pamattiesību situācijas izvērtēšanu uh, līdz brīdim, kad tiks izveidota jauna komisija. Liels paldies, godātie kolēģi! Tagad vēl Veržjā kundze, Kien kundze un Maķēra kundze. Bet lūdzu pieturieties pie ierobežojuma viena minūte, jo citādāk nebūs iespējas mūsu kas eh, mēs piecus gadus varējām vērot par eh, šo situāciju, kāda bija ar Eiropas Savienības pievienošanos cilvēktiesību eh, konvencijai. Un tagad pēc pieciem gadiem joprojām gaidām kopienu tiesas lēmumu. Un redzēsim, vai pēc tam beidzot varēsim gūt progresu, jo tas būtu vērtīgi. Uh, Runājot par izaicinājumiem, ko jūs visi minējāt, protams, skaidrs ir problēmas es iekšienē, un vairs nav tā, ka Eiropas Savienība ir tāds kā etalons. Mums ir jāievēro šīs tiesības arī um, Eiropas Savienībā, un Krievija nav mūsu kompetence, tā ir cilvēktiesība apakškomitejas un ārlietu komitejas kompetence. Uh, un daudz no mums strādā šajās komitejās, eh, un tur var precīzi par to runāt. Eh, ja mēs atceramies eh, Eiropas vērtības, tad mums noteikti pie tā būs jāstrādā. Kā jau Valstrēms kundze teica, Ungārijas jautājums ir simbolisks Darbs, ko ir paveikusi Eiropas padome šajā jautājumā, ir eh, bijis ļoti vērtīgs, balstoties uz Venēcijas komisijas darbu, un Junker kungs uh, izteicās nedaudz tālajošāk nekā Barozo, un tad uh, turpmākajos mēnešos redzēsim, vai tās ir bijušas tikai skaistas runas, vai tomēr varēsim gūt uh, progresu. Jā, jūs, nu labi. If you don't get answers, then I'm... Ja jūs nesaņemsiet atbildes, tad, nu, es atvainojos. Mums ir jābeidz vienos. Kiengas kundz, lūdzu. Vai jūs varētu apturēt pulksteni, lūdzu? Jā, jo es tikai tagad sākšu. Sādāk man tiktu nozagts 14 sekundes. Vispirms gribētu uzklausīt komisijas un aģentūras vērtējumu par šo te uh, plānu slēgt uh, identifikācijas un izraidīšanas centra uh, slēgšanu. Tur tika konstatēti daudzi cilvēktiesību pārkāpumi un izskatās, ka daudzi vadoši politiķi īsti neapzinās, ka uh, šeit eh, ksenofobiski izteikumi tiek pausti dalību valstīs. Un daudzos nacionālajās likumdošanās arī ir uh, pretrunīgi un pārkāpjoši nosacījumi. Un uh, ja mēģina šos noteikumus atcelt, tad ir problēmas, piemēram, kas attiecas uz uh, laulību reģistrāciju, piemēram, cilvēkiem, kuru vecāki nelegāli uzturs valstī. Un vēl mums vajadzētu domāt arī par uzraudzības orgānu autonomiju, piemēram, UNA Itālijā. Paldies, lūdzu, nākamā runātāja. Es nesaprotu, kā kolēģi var runāt un runāt uh, un neuzdot jautājumus, un pēc tam mums nav uh, laiks. Uh, Uh, atbildēm. Radīšu labu piemēru, uzdošu konkrētu jautājumu komisijai, kā mēs Eiropā varētu rīkoties racionālāk, lai ievērotu cilvēku tiesības, lai novērstu pārklāšanos un dubultošanos, radot tikai jaunus un jaunus cilvēktiesību mehānismus, kā mēs varētu konkrētā kaut ko sasniegt, piemēram, arī attiecībā uz cietumiem. Uh, Eiropā. Paldies, un tagad vārds mūsu viesiem, vispirms Lebājas kundz lūdzu. Jā, paldies, vispirms gribētu pateikties par visiem šiem jautājumiem, kas skaidri parāda, ka uh, jūs esat satraukšies par cilvēktiesībām un pamatiesām un tiesībām, un es gribētu uh, precizēt, ka es nekad neesmu teikusi, ka pamatiesību situācija ir ideāla, un uh, tuvākajā nākotnē arī to nebūs iespējams teikt. Uh, jo taču bija krīze, kas izdarīja spietie, spiedienu uz pamatiesībām un cilvēktiesībām ne tikai ekonomiskā plānā, bet arī veicināja šīs te naida kurināšanu, antisemītiskus izteikumus, un tas ir gandrīz ne, nenovēršam šādā situācijā. Tātad ne tuvu es nedomāju, ka viss būtu uh, vislieliskākajā kārtībā pamatiesību jomā. Tomēr gribu uzsvērt, ka pēdējos gados komisija ir izveidojusi sistēmu un iejaukusies tad, kad tai ir jāiejaucas, lai aizsargātu pamatiesības likumdošanas ietekmes novērtējums un komisijas uh, iejaukšanās, uh, kad bija problēmas, piemēram, ar Ungāriju, un gribu atbildēt Vikstrēms kundzei, kur gan nav klāt, lai atbildu uzklausītu. Uh, Eh, bet nevar teikt, ka komisija neko nav darījusi. Tad, kad bija problēmas ar Ungāriju, mēs eh, Ungāriju uh, iesūdzējām kopienu tiesā, un uh, mēs arī runājām par šo tiesnešu problēmu, mēs strādājām, lai Ungārija ievērot pamatiesības, un mēs turpināsim to darīt. Un paziņojums, ko mēs sniedzām par uh, tiesiskas valsts principa uh, ievērošanu un uh, par mehānismiem, kas ir jāīsteno krīzes situācijā. Tieši komisija bija tā, kas to visu darīja un pieņēma. Un šajā paziņojumā par uh, tiesiskumu um, redzēsiet, ka dialogs un diskusijas ar attiecīgo dalību valsti uh, ir eh, ļoti būtisks elements. Eh, mēs neizmantojam septīto pantu, pirms nav izmantoti visi dialoga ceļi ar konkrēto dalību valsti, lai arī kura tā būtu. Un es jums varu apliecināt, ka eh, komisija nekādā ziņā nebija uh, piesardzīga vai bezdarbīga šajā jautājumā. Un uh, Ungārija ir veikusi pasākumus, par kuriem lēma tiesa, lai uh, risinātu problēmas. Un uh, mēs joprojām esam ļoti uzmanīgi, vērojam, uh, vai tiek ievērotas pamatiesības konkrētajos gadījumos. Un tur tiek uh, strādāts ļoti aktīvi. Ļaujiet man uh, šo to pateikt par datu aizsardzību, kas uh, parādījās vairākos jautājumos. Es varu tikai piekrist Cipels kundzei, kur saka, ka pirmā lieta, kas mums ir jādara kā Eiropas Savienībai, ir jāpieņem reforma uh, likumdošanā par datu aizsardzību, kā mēs varam strādāt arī ar mūsu ārvalstu partneriem, ja mēs nevaram paši savā starpā vienoties par to, kam būtu jābūt eh, pamatam šo pamatiesību aizsardzībai, proti privātums eh, pilsoņiem Eiropas Savienībā, cik ticam partneri, tad mēs varam būt, ja to nevaram izdarīt. Un tā ir joma, kas tik strauji attīstās. Protams, ka mums ir jābūt šiem pamatam, uh, kas uh, attiektos uz visiem uh, tehnoloģijas attīstības virzieniem, uh, kas būtu tāds kā ietvars, lai aizsargātu mūsu pilsoņus, jo datu aizsardzības noteikumi ir paredzēti pilsoņu aizsardzībai arī tad, kad mainās tehnoloģijas un nosacījumi. Un uh, Padomēji ir, protams, jāvienojas par šo reformu. Gribētu arī tiem, kuri saka, ka datu aizsardzības iestādēm ir jābūt lielākām pilnvarām, pateikt, ka ziņojums, kur minēja um, Mortens Karons, ir tieši veikts, pamatojoties uz komisijas lūgumu. Un, uh, tiešām šīm datu aizsardzības iestādēm būtu jādod īpaši sankciju pilnvaras, arī pietiekami resursi, lai varētu pildīt savus pienākumus. Tātad visi šie apgalvojumi, ka komisija neko nedara, lai aizsargātu pilsoņu pamatiesības, tie nav patiesi. Arī to saka Intveldes kundzei, kura vairs nav klāta. Bekerkungs, jūs teicāt, ka uh, kā tas izskatās, uh, pilsoņi patiesībā neapzinoties, kādas ir viņa tiesības saskaņā ar hārtu. Es jums piekrītu. Tas neatiec tikai uz pamatiesībām, tas attiec arī uz daudzām citām tiesībām, piemēram, patērētāju tiesībām. Uh, šīs zināšanas pilsoņiem vienkārši nav par to, kādas ir viņu tiesības. Jā, tas, protams, ir kaut kas, pie kā mums ir jāturpina strādāt. Jūs teicāt arī, ka vai varbūt nevajadzētu uzņemties kādu juridisku iniciatīvu, rasistisku izteikumu un tam līdzīgu noziegumu gadījumā. Gribu teikt, ka ir jau ietver lēmums, kas tika pieņemts janvārī un ko no pirmā decembra šajā gadā komisijai būs tiesības uh, ierosināt pārkāpuma procedūras pret dalību valstīm, kuras neievēro šo pamatlēmumu. Un gribēju arī pateikt, ka attiecībā uz visiem šiem jautājumiem, kas skar uh, naida kurināšanu un tam līdzīgas lietas, ir ļoti svarīgi, lai rīcība būtu kopīga ne tikai institūcijām, kas ir uh, pārstāvētas šodien šeit, bet arī kopīga rīcība no dalību valstu puses, proti cieņa pret diskrimināciju un uh, antisemītismu nevar būt tikai vienas institūcijas uh, ziņā. Uh, katram ir jāizmanto savas kompetences un jāievēro harta, bet uh, jādarbojas arī kopīgi. Uh, Tas viss ir kopīgs pasākums, kopīga rīcība, kas ir eh, jāturpina aktīvi, jo vēlreiz gribu uzsvērt, ka krīzes rezultātā uh, ir zināms spiediens uz pamatiesībām, un mums ir jāiz, jāturas pretī šim spiedienam. Paldies, Libais kundze! Man jālūdz jūs izteikties īsāk, jo Pretējā gadījumā mums vairs nebūs tūkojums. Kīrum kungs, lūdzu. Uh, uh, Paldies, man būs gan ar divām minūtēm. In a different way. It's a beacon in the way Jūs teicāt, ka jūs apšaubāt to, vai Eiropu joprojām var uzskatīt par etalonu. Jā, tā tas ir. Eiropa joprojām ir etalons. Nu, paskatieties, kur vēl ir tikpat augsti standarti un ir arī Eiropas Savienības likumdošana ieviesta. Mēs cenšamies jautājumus risināt un es domāju, ka Eiropa joprojām atrodas šeit pirmajās rindās. Es gribēju vienkārši uzsvērt šo niansi. Mēs joprojām darām ļoti daudz, arī komisija neapšaubām to dara. Par hārtu var darīt vēl ļoti um, daudz, un uh, tas ir saskaņā ar aģentūras pilnvarām. Jums visiem ir viedtālu, un jūs varat uh, tajos uh, lejuplādēt šo hartu, un tad tā jums vienmēr būs līdzi jūsu kabatā, un studenti un citi to tāpat uh, izdara. Un var vienmēr iepazīties ar pamatiesību hartu par Ungāriju un Grieķiju runājot. 2013. gada beigās mēs sagatavojām ziņojumu par ekstrēmismu Ungārijā un Grieķijā, divas valstis, kurās mēs redzējām kopīgas iezīmes, un Eiropā situācija tiek ļoti uzmanīgi vērota, jo, protams, tas eh, mums rada bāžas runājot par cilvēku tiesību situāciju šajās valstīs, bet gribēju atsauktos uz Vīkstrēmas kundzes teikto. Viņa teica, ka mēs problēmas nerisinām, bet mums taču ir mandāts pilnvars, kas jāievēro, un es ceru, ka mums būs iespējas diskutēt par pamatiesību aģentūras mandātu, un es ceru, ka jaunais direktors uh, varbūt varēs jau strādāt ar jaunu grozītu mandātu. Um, Ir bijuši septiņi priekšlikumi, un mēs esam tos mēģinājuši īstenot. Mēs kā institūcija esam nogājuši patiešām garu ceļu, un ceru, ka patiešām vēl diskusijas varēsim turpināt nākotnē. Par mūsu redzamību es teiktu, ka aģentūra jau ir darījusi ļoti daudz, un Un eh, tāpat runājot arī par cilvēkiem ar invaliditāti, mēs arī cenšamies, eh, lai viņi nonāktu mūsu starmešu gaismās. Ir valsts, kur ir bijuši pētījumi šajā jomā, tas notiek ļoti augstā līmenī un eh, varu ap, apliecināt, ka nākotnē mēs arī daudz vairāk strādāsim, lai cīnītos pret naida noziegumiem, arī tad, ja tie skar invalīdus. Bet ceram, ka arī parlaments eh, pieprasīs šo horizontālo direktīvu, eh, kas ir ļoti nepieciešama tieši no mūsu skatu punkta raugoties par Romām runājot. Vairāk kolēģi to pieminēja, runājot par diskrimināciju, sociālo diskrimināciju, nabadzību un aģentūra Eh, veica pētījumu, mēs intervējam gan Romus, gan arī uh, lielāku mažoritāti, lai varētu konstatēt, ka ar kādu diskrimināciju šie cilvēki sastopas eh, un cik liela ir nabadzības problēma šajos reģionos. Tas notika 11 valstīs un tas ir ļoti nozīmīgs darbs. Uh, nu, un tas jau ļauj arī mm, iegūt nevis tikai tādas labas rādītājas par uh, Romu minoritāti, bet uh, kopumā par par situāciju kā tādu. Tālāk nacionālās minoritātes esam sagatavojuši ziņojumu arī par to. Tas ir ļoti sarežģīts jautājums un aģentūrā un Eiropas Savienībā kopumā eh, bieži vien minoritāšu jautājums ir tieši dalību valstu pārziņā, bet, ja mēs runājam par dažādu diskriminācijas veidu aplūkošanu, tad aģentūra pie tā noteikti arī strādā. Nu, es arī tagad beigšu savu uzstāšanos. Es zinu, ka nevarēju atbildēt visiem jautājumiem, bet ceru, ka varēšu kaut kad atkal pie jums atgriezties. Paldies! Un tagad došu vārdu pēdējiem runātājiem. Paldies priekšsēdētāji un paldies visiem deputātiem, kas uh, uzdeva jautājumus. Tāds vispārīgs komentārs. Uh, Eiropas Savienības un Eiropas padomas mērķi šajā jomā ir vienādi, proti nodrošināt uh, ilgstošu mieru visā kontinentā, nodrošinot cilvēktiesību un tiesiskuma un demokrātijas vērtību ievērošanu. Bet uh, uh arī uh, šie uh, līdzekļi nav vien un tie paši. Mēs izmantojam tādu kā savstarpēju spiedienu, tā ir savstarpēji, tātad starpvaldība organizācija. Uh, Un uh, tādējādi mēs identificējam trūkums dalību valstīs, balstoties uz uh, uh pienākumu, kuru ir uzņēmušās mūsu dalībvalsts. Mēs uh, neuzspiedām viņiem šos pienākumus, to uzņēmās dalībvalstis, uh, ratificējot cilvēktiesību konvenciju. Piemēram, uh, um, institūcijas kā Eiropas tiesa jāraugās, lai uh, spriedumi tiktu respektēti. Un, uh, Tāpēc uh, mēs piedāvājam sadarbības programmas ar Eiropas komisiju, uh, lai labotu šīs uh, problēmas, kas ir. Un tagad konkrētāks atbildes Bekara kungs, naida kurināšana, visi to pieminēja. Eiropas padomi jau pirms vairākiem gadiem uzsāk visu Eiropas kampaņu, lai Uh, risināt šo problēmu, piedāvājot likumdošanu, kuras mērķis būtu cīnīties pret šādām naida runām. Un ir arī virknē uh, cilvēktiesību tiesas spriedumu, kas atzīst, ka pārkāpumi ir, un tiesa ļoti skaidri saka, ka desmitais pants neiekļauj uh, hate speech, uh, to neiekļauj šis vārdu brīvības pants. Uh, Nesen mēs redzējām, kas notika ar saistībā ar uh, uh, datu skandālu. Eiropas padomē mēs šobrīd strādājam pie 108. Uh, konvencijas modernizācijas, sadarbojoties ar komisiju, un mēs vēlamies modernizēt šo 108. konvenciju par personas datu aizsardzību, lai pielāgotos jaunajai realitātei, paturot šo uh, pieeju, ka cilvēktiesības baltās uz uh, likumdošanu, kas uh, tika pieņemta 81. gadā. Tātad daudz, kas ir mainījies, un likumdošana ir jāmodernizē, bet tā ir absolūta prioritāte, kā to jau teica Stīvens Skundze. Par Ungāriju tika jau teikts, esam bijuši satraukti par virkni notikumu um, attīstību Ungārijā, Venēcijas komisija un citi. Uh, Uh, piesaistīja ekspertus par mēdījiem un tieslietu sistēmu. Krī, ekonomikas krīzi arī daudzi minēja, un lielais risks uh, pēc krīzes ir tiešām uh, cilvēktiesību normu situācijas pasliktināšanās un arī sociālo tiesību uh, neievērošana. Sociālās tiesības ir neatņemama cilvēktiesību sastāvdaļa, vairāk piemēri jau tika sniegti. Konkrēti par to runāja grieķu deputāts, neatceros vairs viņu uzvārdu, bet viņš sniedza piemērus uh, un sociālo lietu komitejai Eiropas padomē jau ir bijusi iespēja tos izvērtēt, runājot šeit par taupības pasākumu ieviešanu. Uh, cietumi. Tā ir problēma, kas visu laiku parādās, un tā ir būtiska problēma, ko ir identificējuši mūsu um, monitoringa cilvēki, un Materas kundze um, uzdeva jautājumu par um, uh, Reģānijas spriedumu, kas attiec uz Itālijas iestādēm, un um, mēs strādājam arī ar uh, spīdzināšanas uh, eh, novēršanas komiteju, arī runājot par bēgļu nometnēm, un mēs mēģinām uh, sintetizēt uh, administratīvās aizturēšanas standartus uh, migrantiem. Tas varētu būt tāds labs pamats, lai visi zinātu, kādi ir noteikumi, kas ir jāievēro. Pārdarbība pret sievietēm, sieviešu diskriminācija, Tās ir saistīts ar Stambulas uh, konvenciju, kas ir uh, konvencija pret vardarbību pret sievietēm, un uh, šim instrumentam arī būs monitoringa struktūra, kas saucas Grevio, un drīzumā tā tiks izveidota, un es, ja tikšu vēlreiz ielūgts, tad noteikti runāšu par Grevio pirmiem rezultātiem. Par nacionālajām minoritātēm jūs zināt, ka mums, kā Eiropas padomē, ir vienīgais startautiskais instruments eh, Nacionālā minoritāšu aizsardzības konvencija ar konsultīvo komiteju, kas apmeklē katru valsti un konstatē, kuri tad ir tie jautājumi, kas eh, būtu jārisina un ko paceļ eh, Nacionālā minoritāšu pārstāvi. Uh, Ukrainas jautājums tika pieminēts. Atgādināšu, ka tas ir tematisks ziņojums, kas neuzskaita pārkāpumus katrā valstī. Mēs zinām šos pārkāpumus, bet mēs veidojam konfidenciālu dialogu starp ģenerālsekretoru un <coughs> attiecīgo dalību valsti lai raucītos, kā problēmas risināt. Bet es jums varu pateikt, ka 47 dalībvalsts, kas ir Eiropas padomē, tā skaitā Krievija, ar tām visām mēs strādājam vienādā līmenī uz vienādiem noteikumiem. Un noslēgumā varbūt eh, pievērsīšos eh, cilvēkiem ar invaliditāti. Jūs redzat, ka mūsu ziņojumā tas ir svarīgs eh, punkts, un mēs aicinām dalību valstu pieņemt likumdošanu, kas ļauj šo, šīs problēmas risināt. Es izteicos par ilgu. Paldies priekšsēdājas kundze. Paldies jums visiem. Paldies runātājiem, paldies kolēģiem. Man šķiet, ka diskusija bija ļoti interesanta. Saņēmām daudz informācijas. Īpaši paldies tūkiem, saka priekšsēdētāji, kuri joprojām turpina strādāt un paziņoju, ka nākamā sanāksme notiks 24. un 25. septembrī. Paldies visiem!